Morning, ladies and gentlemen, shall we start? Labrīt, dāmas un kungi, varbūt tad sāksim darbu. Laipni lūgti visi, mums ir samērā sasparīgs rīts paredzēts, diezgan daudz lietas, kas jāpaspēj. Tad sāksim tūlīt pat, Dien, dienas kārtības pieņemšana, eh, nekādu iebildumu nav acīm redzot, tad uzskatām par pieņemtu. Tālāk priekšsarētāji paziņojumu. Par septīto punktu darba kārtībā, tātad ziņojuma projektu, ko jūs redzat savos dokumentos, tas nav galīgais e, variants, un pirms nākamās sanāksmes jūs saņemsiet jaunāku versiju. Tātad tā, e, tā, tas jau Visas pārējās lietas ir pievienots jūsu mapēs. Un, ja jums ir kāda aktuāla jautājums, protams, varat tos pieteikt sekretariātam. Tāpat eh, šī, vēlos paziņot, ka šī sanāksme tiek pārādīta internetā, jo šeit tiek apskatīt vairāk jautājumu saistītā ar publiskām interesēm. Un tad ņemot vērā, ka ir notikušas struktūrāls izmaiņas, tad Tatjanas Rezikovs kundze atvainojas, ja neesmu izrunājis pareizi viņas uzvārdu, un administrātorē Agnieska Prekarska pievienojas sekretariātam, šeit viņas ir, esat laipni sveicinātas un veiksmīgi jums darbi pie mums! Tātad koordinatoru sanāksim 10. decembrē. Protokols jums ir izdalīts, kas attiecas uz 11. janvāru sanāksim, tad eh, tās sanāksmes protokols jums tiks vēlāk izdalīts šodien. Un tad eh, varēsim to uzskatīt par apstiprināt, ja nevienam nebūs nekāda iebildumu. Tā, tā, tālāk protokolu apstiprināšanas sanāksmē, kas notika 7. decembrī. Arī uzskatām par apstiprinātu, ja nevienam nav iebildumu. Labi. Pārējām tālāk pie pirmā izskatāmā jautājuma. Tas ir piektais darbkārtības punkts - ekonomikas krīzes ietekme uz pasaules tirdzniecību. koordinatori jau eh, pārskatīju šo jautājumu, ko mēs vēlamies iesniegt eh, februāra plenāra sesijā, tad pārējām pie balsošanas. Vai esat gatavi balsot? Tātad, kas balso par šo mutisko jautājumu? Tātad, kas par? Kas pret? atturas, viens atturās. Tātad ar to arī jautājums ir pieņemts. Tālāk sestais darba kārtības punkts - sociālo un vidas standartu piemērošana tirdzniecības sarunās. Tātad tā ir uzklausīšana, kurā tad piedalās vairāki eksperti, ko esam pieaicinājuši. Tātad pieminēšu šos ekspertus pirms uzsākt diskusiju. Tātad do, dr. Šabalala no Māstrihts Universitātes Nīderlandē. Viņš ir uh, lektors intelektuālā īpašuma tiesība un ekonomikas jautājumus Maastrichts universitātē. Tad, tad, tā tad es pieņemu, ka, ka viņa CV ir pieejams. Nu, tad tālāk mums arī Hovarda kungs, ekonomikas un sociālas politikas nodaļas vadītājs Startautiskajā arotbiedrību konfederācijā Beļģijā. Tātad viņš ir, kā jau minēja, ekonomikas sociāla politikas nodaļas vadītājs un ieņem šo amatu kopš 20, 2006. gada, un arī viņa CV ir pieejams. Un doktors Kviks, izpildirektors, tātad ķīmijas rūpniecības asociācijā, un viņš ir arī Pasaules tirniecības organizācijas darba grupa eh, vadīta Business Europe eh, priekšsarētāja vietnieks, arī viņa CV ir pieejams. Un vēlos jūs informēt, ka Jūkungs, kurš, kur, kurš arī tika uzaicināts piedalīties mūsu ekspertu grupās diskusijā, nevarēja ierasties. Tad pirms dodu vārdu mūsu viesiem un komitejas locekļiem. Es tad vēlos ievadā izteikt tāds dažs apsvērums. Kā mēs zinām, Eiropas Savienības ārpolitika attiecībā uz starptautisko tirzniecību tiek eh, īstenota plašākā politiskā kontekstā, kurā divpusēja brīvās tirzniecības nolīgumi tiek slēgti uh, Eh, tādu daudz apjomīgāku vienošanos kontekstā. Tāpat ņemot vērā arī politisko situāciju, asociāciju līgumus, kur parasti ir atsevišķas normas par cilvēktiesībām, sociālajiem standartiem, vides standartiem. Nav nekāds noslēpums, ka citi galvenie dalībnieki startautiskajā tirzniecībā nesaista brīvās tirzniecības nolīgums ar tādiem sociāliem un vidas jautājumiem, vismaz ne tādā apjomā, kā to dara Eiropas Savienība. Un līdz ar to daudziem rodas jautājums par to, vai Eiropas Savienības politika, kas ir kā līderis cilvēktiesību un sociālo un vidas standartu e, jautājumu risināšanā caur brīvās tirdzniecības e, nolīgumiem, tik tiešām vada e, un virza sekmīgi šo procesu, jeb tas viss vienkārši atstāja Eiropas Savienību tādā vājākā pozīcijā, kā daži apgalvo. Šajā kontekstā ir nepieciešams arī analizēt, vai to, vai šādas klauzulas sasniedz savu mērķi, respektīvi uzlabo sociālo un, un vidas apstākļus trešajās valstīs, jeb tiem ir kādi neplānoti eh, negatīvie blakus efekti. Un Eiropas Savienībā ir jābūt daudz veiksmīgākai, lai veicinātu šo vērtību īstenošanu ar brīvās tirdzniecības eh, līgumiem. Un, protams, arī eh, jānodrošina, lai trešās valstis ievērotu šīs normas. Un tad ceram, ka šī publiskā uzklausīšana varēs pietiekami skaidri iezīmēt problemātiskos jautājumus un varbūt arī sniegt kādus uh, potenciālus risinājumus šajā jomā. Nu tad tagad došu vārdu pirmajam ekspertam no trim manis minētajiem. Tātad sāksim ar Šabalala kungu no Maastrichts universitātes. Sveicināti! Paldies par ierašanos un dodu jums vārdu tagad izteikties. Paldies! Centīšos eh, iekļauties man atvēlētajā laikā. Man ir tiešām eh, labas eh, iespēja uzsākt šo prezentāciju, kur pēc tam sājas arī kolēģi eh, turpinās un, protams, arī atbildēt uz jautājumiem no zāles. Man sākumā vajadzētu piezīmēt, ka pirms es sāku strādāt Māsrīgas universitātā, es strādāju starptautiskajā vidas eh, likumdošanas centrā, uh, kas īpaši nodarbojās ar eh, startautiskajiem eh, ārējās tirniecības eh, līgumiem, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, veicot to visu kontekstā ar sadarbībā ar Āzijas un AKK valstīm. Un tagad Es centīšos iepazīstināt ar plašāku kontekstu. Man uzreiz jāatvainojās, jā, e, kaut kas no manas sacītā būs jums jau tāpat labi zināms, bet e, pieņem, ka varbūt ne visi ir informēti. Eiropas kopiena ir diezgan eh, ilgi strādājusi, sadarbojoties ar tām valstīm, kas ir bijušās eh, kolonijas, un tādējādi arī eh, ievērojot sociālas kultūrāls jautājumus, kas ir bijuši gan aktuāli. Un jāievēro, protams, bijuši arī dažādi līgumi. Tātad centralizētā kompetence Eiropas kopienai un konkrēti komisijai attiecībā uz tirzniecību uh, kas iet roku rokā ar uh, kopienas paplašināšanu, iekļaujot papildus dalību valsts, tad uh, veicot sadarbību tirsniecības jomā starptautiskā līmenī, tad sadarbojoties eh, arvien vairāk ar jauniem netradicionāliem partneriem šādos līgumos. Un tieši šādā kontekstā mēs skatāmies uz izmaiņām varas attiecībās starp jauni, jaunajām industriālajām valstīm. Uh, un tad skatāmies, kāda ir šo līgumu efektivitāte, iekļaujot sociālos vides un kultūras jautājumus, un tas e, tiek arī apšaubīts, vai šī ietekme ir. Tāpat e, tas viss tiek raksturots ar e, galvenokārt trim lietām. Tātad pārējot no preferencēm uz savstarpējas izdevīgumu principu un pāriet no tarifu diskusijām uz to, lai diskutētu par noteikumiem. Un arvien lielāka centralizācija attiecībā uz uh, tieši tirzniecības ģenerāldirektorāts uh, funkcionēšanu un tieši viņu darbība citās uh, jomās, tā skaitā sociālā vidas politikas jautājumā. Uh, tādējādi mēģinot nodrošināt to, ka starptautiskie standarti uh, balstās uz uh, tirzniecības izdevīgumu, bet tai pašā laikā mēs arī redzam, ka ārpolitika, it īpaši sociālais vidas jautājumos, uh, var tikt aprakstīt ar tādu kā uh, īpašu, īpašu pieprasījumu un, un īpašu attieksmi no tirzniecības ģenerāldirektorāta puses tieši attiecībā arī uz uh, vidas, sociālajiem un kultūras jautājumiem. Tad uh, no tā sāk ciest arī savstarpējās attiecības, līdz ar to atsevišķi būtiski elementi, uh, kas būtu jāiekļauj kopējā politikā, tomēr tiek atsevišķi nodalīti. Un pats būtiskākais šeit, par ko mēs runājam, kas sagādā lielākās problēmas, ir ir citi konkurenti starptautiskajā līmenī, un ar to mēs galvenokārt domājam Ķīnu. Un viens no galvenajiem politiskajiem elementiem ir bijis tas, ko tad Ķīna piedāvā tām valstīm, kas ir bijušas eh, jau vēsturiski tuvas sadarbībā, piemēram, Āfrikas valstis. Uh, tā tad šīs partnerības, kur nav nekāda zemūdens akmeņa. Un viena lieta, ko mēs varam šeit atzīmēt, ir tā, ka šie līgumi nāk komplektā ar divām lietām. Pirmkārt, tas, ka tiek sniegta palīdzība ne, te, kur, no, nu, kur nav nekāda zemūdens akmeņa. Nevis, ka paši e, līgumi būtu bez šādiem zemūdens akmeņiem. Līdz ar to ir eh, arī jāsaka, ir atsevišķi līgumi, kas galvenokārt ir vērsti tikai un vienīgi uz precēm. Nevis uz vispārēju brīvo tirzniecību. Līdz ar to izskatot datus šajā konkrētajā gadījumā, mēs varam teikt, ka izvēle par to, kur, ko mēs vedam pāruns, to ietekmē tas, vai Uh, šajās, uh, šajā jomā ir kādas iepriekšējas tirdzniecības attiecības vai ir kādas uh, preferences vai, vai tā, tāpat izskatot arī to, cik vēlams ir skatīt vidus un sociālos jautājumus. Es domāju, ka mēs labi atceramies, kā tirzniecības sarunas gribot vai negribot, vienalga ietver sociālos un vidas standārts. Kaut vai tikai tāpēc, cik plaši tiek piemēroti noteikumi un standarti, nevis tikai tarifi kā agrāk. Tad šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kurā pastāv iespēja ka tirdzniecība pavisam skaidri ietekmē sociālos un vidas standartus pārunās, ja tie nav skaidri iekļauti tirdzniecības eh, līgumā. Un tad ir tāds tīri merkantīls pieejas izmantošana sociāliem un vides standartiem. Tā vietā, lai piemērot tādu integrētu un saskanīgu pieeju. Un šeit es varu minēt vairākus piemērus no savas pieredzes. Viens piemērs tad būtu eh, tāds Eiropas komisija un konkrēti Tirzniecības ģenerāldirektorāts mēģina pie, piemērot atsevišķu noteikumus attiecībā uz patentiem, un mēs redzam, eh, kādā veidā šī eh, Nīderlande ir monopolizējusi šos pasākumus eh, attiecībā uz atsevišķām produktu grupām, transporta jomā, tā skaitā, kas tiek ražot citās pasaules valstīs. Uh, Tāpat tiek mēģināts iejaukties arī publiskajā iepirkumā, ko veic valdība. Un principā tā, šīs normas, ko Eiropas komisija vēlas īstenot, var radīt šo dažādas problēmas, arī tā skaitā Dienvidāfrikā, kur ir grūti viņu, viņu sistēmā nošķirt šos iepirkumu veidus. Un tad viena lieta, ko noteikti vajadzētu īpaši izcelt, ir tā, ka Eiropas komisija, Eiropas kopienai kopumā ir atsevišķi nu, līgumus e, jau iepriekš slēguši, un šīs līgumus ir jāievēro. Un tirzniecības šī autonomijas izveidošana e, radījusi to, ka sistēma nav integrēta. Uh, Un kopienai problēma sastāv tas, ka varbūt eh, nevis tikai pastāv šīs atsevišķās nodaļas, bet ir bijis eh, sarežģīti iekļaut to visu integrētā uh, procesā, kad tiek vestas pārunas tirzniecībā. Līdz ar to es varētu teikt, ka mana prezentācija ir vērsta uz to, ka ir jāuzlabo šis process, ne, nevis jāatsakās no tām. Un nu, tad kāda ir starptautiskās saistības? Tātad no sociālās viedokļa puses ir arī starptautiskās darba organizācijas, uh, apņemšanās ir vesela virkne, uh, dažādas konvencijas uh, par bioloģisko daudzveidību un daudzām citām. Un Eiropas kopiena ir arī uzņēmusies saistības, lai pats process ievērotu Um, tos mēģus, kas ir sākotnēji uzlikt. Turklāt ir tāpat arī jānodrošina tas, ka ir jāspēj šīs pašas uh, normas uh, ievērot arī kopienas iekšpusē. Tāpat varētu teikt, ka kopien, Eiropas kopiena ir uh, apņēmusies īstenot šos, šīs normas plašākā līguma kopumā. Un tas jau ir savulaik izskatīts un ir skaidrs, ka tās ir iespējas, kas dod teiksim, tādu iespēju īstenot sociālos un vidas jautājumus. Nu, un Pasaules tirdzniecības organizācijas līgumos tas ir saprotams, ka tas grib, gribot vai negribot, tas ietekmē sociālos un vidas standārts, no tā mēs nevaram izvairīties. Un tāpat ir arī iespējams noteikt pareizas attiecības tirzniecības jomā, bet tajā pašā laikā ir, tas ir arī iespējas eh, sadari, izveidot tādu plašāku tirzniecības politiku. Un noslēgumā es tad padalīšos ar vienu secinājumu, kas izriet no manas pieredzes eh, pēdējo gadu laikā. Izskatās, ka arvien lielāka ir šī atšķirība starp Eiropas kopienas retoriku par sociālajiem un vidas jautājumiem un to, ko, ko viņi piedāvā pārunu procesā par ko viņi ir gatavi cīnīties un no kā viņi gatavi atteikties. Un šī atšķirība kļūst arvien lielāka. Uh, virzoties aizvien vairāk uz tādiem merkantīliem elementiem un tirzniecības elementiem. Un pavisam tāda viegla apņemšanās atteikties no ļoti daudziem vides un sociālajiem jautājumiem, kas, protams, nozīmē to, ka tādējādi ir mazinājusies arī uzticēšanās uh, tā skaitās AKK valstīm un Eiropas kopienu, tieši lai veidot tādu faktisku, efektīvu partnerību. Un tas nozīmē principā to, ka šobrīd eh, Eiropas kopiena nepiedāvā papildus vērtību. Šajās attiecībās nav nekas eh, papildus kā tikai uh, tirzniecības aspekti. Līdz ar to jautājums būtu jāgriež otrādi. Teiksim, kas nāk papildus tam, ko Eiropas kopiena piedāvā savās tirzniecības attiecībās? Uh, Nevis jautāt vai par to, kā mēs varētu atrast šo minimālāko kopsaucēju ar citiem konkurentiem. Paldies! Paldies, Šovelās kungs, par šo jūsu prezentāciju. Šobalāla kungs ir arī rakstis prezentāciju iesniedzis, un tas ir, tā būs pieejama vēlāk. Tagad došu vārdu Hovarda kungam. Uh, Startautiskās arotbiedrību konfederācijas pārstāvim Beļģijā. Lūdzu, Havard kungs. Liels paldies. Representing uh, workers in. Uh... Lai arī mēs esam uh, Beļģijā bāzēta organizācija. Mēs strādājam vairāk nekā 150 valstīs pasaulē. Mēs koncentrējamies uz sociālajiem standartiem, arī uz vides standartiem, kuri arī ir jāievēro sarunās par pasaules tirzniecību. Daži no tiem iemesliem, kāpēc mēs uzskatām, ka šie standarti ir jāņem vērā tirzniecības sarunās, ir uh, Un uh, otrkārt, ko tas nozīmē e Eiropas Savienībai daudzpusējās un um, divpusējās sarunās? Tātad pirmkārt, e, kāpēc mēs uzskatām šie jautājumi ir svarīgi? Varbūt, ka mums vajadzētu sīkāk paskatīties uz šo jautājumu pirms desmit gadiem. Tātad bija priekšlikums e, un bija pieņēmums, ka tirzniecība pieaug un nebija jēgas. Uh, domāt un runāt par tirzniecības ietekmi uz sociālajiem vidas standartiem, bet kā jau Šobalalas kungs teica, tagad ir tāds konsensus, ka tirzniecībai ir šāda ietekme. Un tas uh, bija ļoti labi pateicis eh, Pasaules tirzniecības organizācijas un darba organizācijas uh, ziņojumā, Un šajā ziņojumā tika noteiktas vairākas iespējas, kā tirzniecība negatīvi ietekmē e, dažādus jautājumus. Piemēram, tirzniecība palielināja nevienlīdzību, ne visur, bet daudzās valstīs. Arī samazināja darba drošību gan attīstītajās valstīs, gan jaunatīstības valstīs. Uh, jo tādējādi palielinājās e, ražošanas mobilitāte, nebija arī automātiskas saiknes starp tirzniecību un attīstību, un nebija arī šādas saiknes ar nabadzības samazināšanu. Tātad šī ir tāda laba bāze, lai mēs pārskatītu savus pieņēmumus par tirzniecības pozitīvo ietekmi. No arotbiedrību viediekļa mēs īpaši esam noropējušies par ietekmi uz strādnieku tiesībām. Mēs regulāri savos ziņojumos eh, rakstam par pamat darba standartu pārkāpšanu, lai samazinātu eksporta izmaksas piemēram, eh, ja mēs skatāmies uz eh, uz rūpniecību, tad uh, tur bieži ir problēmas ar veselību, ar pesticīdu izmantošanu, ar uh, mēslojumu izmantošanu, un tas viss notiek, lai samazinātu ražošanas izmaksas. Tas pat at attiecas uz izēju materiālu ražošanu, piemēram, tabaks un kokvilnas ražošanu, piemēram, Centrālāzijas valstīs uh, var novērot, ka darbā tiek izmantoti bērni ražas novākšanas laikā. Es arī varu atsaukties uz elektronikas ražošanu, uz eh, tekstīliju ražošanu, uz apģērbu ražošanu, kur zemas izmaksas palielina eksportu. Un it īpaši tas attiecas arī uz eksporta apstrādes jomām visā pasaulē, kas skar 50 miljonus strādnieku. Un šeit nav arotbiedrību, kā rezultātā eh, šī te arotbiedrība aktivitāte ir zema vai tiek apspiesta. Tad eh, cilvēki, strādnieki, kas vēlas pievienoties eh, arotbiedrībām, tiek iebiedēti, samazinās veselības un drošības standarti, arī netiek maksāta sociālās apdrošināšanas iemaksas kas parāda, kādas ir problēmas eh, saistībā ar tirzniecību, ar starptautisko tirzniecību. Eh, runājot par pašreizējām Pasaules tirzniecības organizācijas sarunām, ir jānovērtē esošā situācija gan visā pasaulē, gan atsevišķās valstīs un jādomā par sociāliem jautājumiem iesaistītajās valstīs. Uh, jāizmanto arī dažādu aģentūru zināšanas un pieredzi, piemēram, darba organizācijas pieredzi, lai novērtētu situāciju un, protams, arī sniegtu uh, rezultātu apkopojumu. Ilgtermiņā Pasaules tirniecības organizācijā būtu arī jāskata šis svarīgais jautājums. Piemēram, darba programmu varētu uh, izveidot par Dohas raunda uh, secinājumiem. To varētu darīt uzreiz. Tādējādi tiktu uzlabots uh, tas darbs, ko kopā veic uh, Tirzniecības organizācija un darba organizācija, lai uzlabotu uh, strādājošo situāciju. Varētu arī mainīt uh, jautājums, kas ir saistīti ar tirzniecības politikas uh, diskusijām eh, tirzniecības organizācijā. Mēs varētu runāt par eh, darba standartiem, kas ir valstīm, kas ir iekļautas eh, vai kas piedalās starptautiskās tirzniecības organizācijas darbā. Bet, diemžēl, valdību rīcība šajā jautājumā ir diezgan neparedzama, tās pat atsakās runāt par šiem jautājumiem, kā arī mainīt savas politikas, lai uzlabotu darba standartus eksports e, industrijās. Pasaules tirsniecības organizācija arī vairāk varētu pieviesties e, sociālajiem jautājumiem. Mēs arotbiedrības 90. gados nācām klajā ar tā saucamo sociālo klauzulu, uh, Un ilgtermiņā šī e, klauzula varbūt būtu pelnījusi daudz plašākas diskusijas darba organizācijā. Lai samazinātu spriedzi par šiem jautājumiem un palielinātu tā atpazīstamību un pieņemamību starptautiskā līmenī, e, par to būtu jārunā visām pasaules valstīm. Un tas e, tad būtu arī runājot par starpvalstu darba kārtību. Tātad jāpievērš uzmanība šo te jautājumu atpazīstamībai un, uh, un izplatībai. Runājot par savstarpējiem rīgulu, līgumiem. Tātad mēs esam izplatījuši arotbiedrību paziņojumu par šo jautājumu. Mēs Eiropas līmenī esam izstrādājuši 14 galvenos principus, kurus mēs gribētu iekļaut ilgspējīgas attīstības hartās, Eh, tad, kad tiek parakstīti eh, privās tirzniecības nolīgumi. Tātad abām pusēm būtu jāapņemās eh, ievērot darba standarti un jāievieš arī līdz strādāšanas konvenciju prasības. Kā jau mūsu priekšēdētājs Morero kungs teica sākumā, uh, ir nepieciešama kapacitāte, lai šos eh, komponentus ieviestu dzīvei. Un tā varbūt būtu neliela atkāpe no tā, kā Eiropas komisija strādā pašlaik. Daudz elementi, ko komisija piedāvā saturam eh, šajās sadaļās, mēs uzskatām, ka, lai tās efektīvi strādātu, attiecīgās sadaļas ir jāsasaista ar līguma galveno pamattekstu, lai tām varētu piemērot arī ieviešanas noteikumus, piemēram, attiecībā uz krāpšanu vai uz citiem uh, līgumu nosacījumiem. Mēs arī gribētu, lai iekļautu līgumos uh, sekojošus uh, noteikumus, piemēram, abu pušu apņemšanās ievērot starptautiskos uh, nolīgumus par uh, uzņēmumu uzvedību, eh, par to, ka puses nesamazinās darba standartus, lai piesaistītu investīcijas un palielinātu eksporta apjomu. Mēs vēlamies, lai būtu iekļauts arī ilgspējīgas eh, attīstības novērtējums. Arī noteikums mēs vēlamies redzēt, kas saistīti ar sociāliem partneriem. Ir tīpaši gadījumos, kad ir skaidri redzams, ka tiek pārkāpti darba standarti, Eh, gan no vienas, gan no otras puses. Tātad šīs ir lietas, kas parasti eh, tiek tādā vispārējā formā, ir iekļauti tajos divos līgumos, kas eh, pašlaik ir noslēgti ar Karību jūras valstīm un Koreju. Mēs īpaši pievērsīsim uzmanību ratifikācijas procesiem, lai pārliecinātos, ka šos noteikumus pilnībā ieviesos un, ieviesīs un izmantos mēs arī atbalstītu to, ka tiktu atcelti uh, tirzniecības ka tiktu atlā, ats, atceltas tirzniecības atlaides, bet arī tiktu piemērotas uh, soda naudas, ja puses neievēro līguma nosacījumus. Un šīs soda naudas varētu izmantot uh, kā stimulu, lai valdības uzlabotu attiecīgajās valstīs darba, nu, darba apstākļus un sociālos nosacījumus. Tātad tie ir vieni no galvenajiem uh, komponentiem, ko mēs vēlētos redzēt Eiropas Savienības tirzniecības līgumos. Uh, Mēs redzam, ka parlaments šeit varētu spēlēt vienu no galvenajām lomām tuvāko mēnešu laikā, eh, jo parlamentam būs jāapstiprina līguma ar Indiju, ar Latīņamerikas valstīm un ar citām valstīm. Un es ceru, ka parlaments uh, uzstās, ka vidas un sociāla elementi šajos līgumos tiks iekļauti un arī efektīvi izmantoti. Paldies! Paldies! par eh, to, ka pastāstījāt, ko arotbiedrības domā par šo jautājumu. Hovard kungs arī iesniedz mums divus dokumentus, uz kuriem viņš atsaucās. Tātad par prasībām, eh, par galvenajiem sociālajiem elementiem uh, ilgspējīgas attīstības sadaļās, uh, brīvās tirzniecības nolīgumos Šie elementi tika pirmoreiz prezentēti pagājušā gada novembrī 7. E, konferencē. Nav, tagad es gribētu dot vārdu mūsu trešajam viesim, doktoram Reinhardam Klikam no Ķīmijas Rūpniecības asociācijas, kur ir Kvika kungs. Tātad lūdzu, doktor Kvika meine sehr verehrten Damen. Lielas paldies priekšsādātājs, gotātās dāmas un kungi. Es vēlētos sirsnīgi pateikties par ielūgumu un tā tēma, kas šodien ir darba kārtībā, mani interesē gan no profesionālā viedokļa, gan arī akadēmiski. Un tieši tāpēc šodien es gribētu runāt par četriem punktiem. Vispirms par um, sociālo standārtu pielietošanu um, Pasaules tirzniecības sistēmā vienpusējie pasākumi un strīdu risināšana īpaši attiecībā uz uh, darba pamatstandartiem, pasākumi, kas vērsti uz uh, vides un darba standartu ievērošanu, un tad noslēgt, noslēgt es gribētu savu runu ar piecām Eiropas Savienības politikas tēzēm. Uh, vispirms par uh, sociāliem un dabu vides standartiem tirzniecības sarunās. Mēs va, esam varējuši konstatēt, ka uh, Pasaules tirzniecības organizācijas um, strīdu risināšanas sistēma ir ļoti attīstījusies un tā ir uh, varējusi izrauties no savas klīniskās izolācijas pasaules tiesību sistēmā. Uh, Un uh, šobrīd uh, nu, PTO uh, viedoklis tiek ņemts vērā arī startautiskajās tiesībās. Mēs varam konstatēt, ka mm, mm, pretēji obligātajai strīdu risināšanas procedūrai PTO darbojas gan vides jomā, un arī darba organizācija darbojās šai, šajā jomā, bet um, mums. Uh, redzam, ka PTO ir ļoti pievilcīga uh, loma strīdu risināšanā par um, tirdzniecības uh, līgumiem. Uh, uh, tas ir kļuvis interesanti īpaši vīdes jomā un uh, novedis pie tā, ka PTO noteikumi ir kļuvuši uh, stingrāki attiecībā uz vīdes prasībām uh, nekā tas bija salīdzinājumā ar GATT sistēmu. PTO vīdes jomā ir Uh, ir uh, ņēmusi vērā starptautiskās vides aspektus. PTA, nu, PTO notiek arī sarunas saistībā uh, tirzniec, ar tirzniecību un vides um, standartiem. Un šī attīstība notiek arī attiecībā uz darba standartiem un sociālajiem standartiem. Uh, Uh, šeit um, PTO nerisina strīdus, uh, PTO nenotiek arī sarunas par to. Es gribēju ats, at, atgādināt, ka 1996. gada PTO ministra konferencē uh, tika nolēmts, ka um, vienīgā atbildība par to gulstas uz um, Uh, ILO. Un uh, arī Sietlas konferencē 1999. gadā um, ar ASV toreizējais prezidents um, piet, uh, teica, ka būs pie, iespējams pieteikt sankcijas šajā jomā, tāpēc šī konference neizdevās, un 2001. gadā Dohā tika atkārtots principā tas, kas tika nolemts 96. gadā. Tātad ILO ekskluzīvā atbildība. Ja mēs domājam par to, vai PTO varētu tikt izmantota kā piemērs gan uh, vides jomā, gan uh, sociālajā jomā, tad uh, vienpusēji pasākumi, kas tiek uh, veikti, ir uh, nonākuši pie tā, ka eh, tā ir iespēja, kura būtu jāņem vērā īpaši, lai panāktu darba pamatstandārta piemērošanu. Tomēr eh, rodas jautājums, vai mēs eh, vēlamies PTO redzēt kā ieviešanas policiju, kura risina, kur, kura neparedz šo strīdu risināšanu īpaši PTO un ILO, kā arī daudzpusējo, nu, daudzpusējo nolīgumu vidas jomā neparedz šādu strīdu risināšanu, un tāpēc rodas jautājums, vai PTO mēs varētu šeit izmantot kā ieviešanas policiju. Man ir divi argumenti, kas man dara skeptisku. Pirmkārt, viens juridisks arguments un viens politisks arguments. Juridiskais arguments ir tāds, ka Šeit mēs runājam par izņēmu tiesībām 20. pantā. Ir jau, rodas jautājums, vai tiem ir teritoriāls ierobežojums. Tie var tikt pārvarēti vides jomā, jo valstis var argumentēt, ka viņas aizsargā dabu, kas ir apdraudēta robežu, robežu tuvumā. Uh, Tomēr uh, vienmēr var tikt izvirzīti argumenti, ka šeit ir runa arī par saimnieciskiem, ekonomiskiem argumentiem, un tos, protams, 20. pants neaptver. Es gribēju izmantot uh, šo iespēju, uh, lai es gribēju, negribētu izslēgt pilnībā PTO lomu, lai risinātu šādas strīdas, bet ja mēs um, apzināti runājam par uh, PTO marginalitāti un vēlamies mainīt PTO struktūru, tad uh, mums ir jābūt politiskajai gribai nacionālā līmenī īstenot strīdu risināšanu. Ļaujiet man uzdot jums jautājumu, vai, mēs patiešām, vai mums patiešām ir šī griba, jo mēs redzam, ka um, īpaši augsti, uh, ļoti politiskos jautājumos, kur Ženēvā nevar tikt panāktas vienošanās, uh, ir ļoti grūti īstenot dzīvē. Eiropas parlamenta starptautiskās tirzniecības um, komiteja gādā par tiesisko kārtību, un uh, man ir prieks, ka šie argumenti ir paplašināti attiecībā uz tirzniecības politiku. Diskusijas notiek aiz slēgtām durvīm, un um, kā pilsonis, e, un uh, es varu sakot uh, līdz šīm uh, diskusijām. Vienpusējā piemērošana īpaši darba pamatstandartos savienojumā ar uh, politiskiem uh, risinājumiem robeždomos uh, šķiet problemātiski. Kādas pasākumas var veikt, lai tiktu ievēroti sociālajie un vides standarti? Uh, Vispirms var tikt stiprināta starptautiskie nolīgumi, divpusējās sarunas un treškārt vienpusējas piekāpšanās. Ļaujiet man izteikties par starptautisko sārunu kompleksu, par uh, starptautisko nolīgumu stiprināšanu. Es uzskatu, ka ILO ir stiprinājusi deklarāciju par um, fundamentālajām tiesībām un principiem darbā, kas tika pieņemta 98. gadā, un tur tika uzsvērts, ka darba pamatstandarti ir jāņem vērā arī tad, ja valsts nav ratificējusi visas ILO konvencijas. Arī deklarācijā par sociālo taisnīgumu, godīgai globalizācijai tika vēlreiz uzsvērts, ka standārtu neievērošana uh, nevar tikt uzskatīt par uh, salīdzināmu izmaksu priekšrocību un uh, un to nevar izmantot protekcionistiskiem mērķiem. Tomēr ILO risinot strīdus um, Uh, nav piemērojis sankcijas pārkāpumu gadījumos. Vides jomā mums ir vairākas konvencijas, un es domāju, ka iepriekšējos gados mēs uh, redzējām, ka potenciāls konflikts, kurus uh, varētu izraisīt um, um, jaunas konvencijas, um, piemēram, Rotterdamas konvencija, uh, tika risināti daudz inteliģentāk, un šobrīd jautājums par mm, strīdiem saistībā ar eh, vides konvencijām PTO ietvaros vairs nav tik uh, asi, jo mums um, ir uh, strīdu risināšanas, nav strīdu risināšanas sistēmas, kas attiecās uz vienpusējiem soļiem. Es gribēju uzsvērt um, VPS lomu. Uh, un VPS plus lomu, no kuras uh, gūs labumu 16 valstis un kas uh, aptver 6336 produktus. Uh, atsevišķos gadījumos šī priekšrocību sistēma tika atsaukta pārkāpumu gadījumos. Un visbeidzot, jautājums par divpusējiem nolīgumiem, kas jau vairākas reizes šodien tika pieminēti. Uh, minot Korejas piemēru, es gribētu vēlreiz to īsi paskaidrot tieši, kas ir uh, konkrēti noteikts. Puses uh, nemēģina harmonizēt standartus, valstīm tiek saglabāta regulatorā autonomija, bet viņas mēģina sasniegt um, ļoti augstus um, patērētātiesību aizsardzības standarts. Uh, Tas paredz ievērot arī darba pamatstandartus un pieprasa efektīvi īstenot ILO konvencijas un daudzpusējos nolīgumus vides jomā, ieskaitot ANO konvenciju par klimata pārmaiņām un Kyoto protokolu. Strīdu risināšanas jomā mums ir ļoti interesanta attīstība vispārīga strīdu risināšanas kārtība pašlaik ir izslēgta, un tagad ir izvēlēts tāds process kā pārskatāmība un sadarbība. Uh, tika izveidota ilgspējības, ilgspējīgas attīstības komiteja, tiek izveidotas um, konsultatīvas grupas, kas, kurās ietilps sociālie partneri, un gadījumos, kad strīdi nav atrisināti, tiek izveidoti paneļi, kas sniedz darba grupas, kas sniedz neatkarīgus ziņojumus, nesaistošus ziņojumus. Rezultāts ir konsultācijas uh, un um, pārskatāmība, lai uh, veicinātu standārtu ievērošanu. Un es gribēju noslēgt savu runu ar piecām tēmām, piecām tēzēm par es politiku. Vispirms es uzskatu, ka mums uh, risinot sarunas par daudzpusējiem nolīgumiem būtu, būtu jāpievērš lielāka uzmanība strīdu risināšanai starptautiskā līmenī. Otrakārt, es nedomāju, ka mēs ar um, savām politiskajām mm, prasībām varam noteikt uh, sociālos un vides standartus um, nolīgumos, īpaši tas attiecās uz trešajām valstīm. Tomēr ir uh, jāatzīst, ka attīstība, īpaši attiecībā ar Āzijas valstīm, ir uh, bijusi, nav bijusi pietiekami veik, uh, nav bijusi pietiekami mm, efektīva. Sankcijas um, uh, vai maigs spiediens var tikt izdarīts, lai pas, lai sasniegtu šos uh, darba pamatstandarts, tomēr tas ir apstrīdams, vismaz no mana viedokļa. Uh, Eiropa līdz šim ir izvēlēsies šo maigo spiedienu un mēģinājusi panākt standartu īstenošanu. Tomēr es uzskatu, ka pārskatot vispārējās um, priekšrocību sistēmu muitas jomā, mums uh, tas būtu jāņem vērā, jo daudzas no vienpusēji piešķirtajām privilēģijām tiek uztvertas par pašsaprotamām. Um, un uh, tad divpusējās sarunās vairs netiek uh, uzskatīti par um, vienu no sarunu mm, pama, par, netiek uzskatīti par sarunu pamatu. Runājot par dažādiem uh, savstarpējās uh, partnerības nolīgumiem, kuros tiek uh, noteikti dažādi vides standarti, Eiropas Savienībai uh, vajadzētu runāt par uh, sociāliem un vides jautājumiem, tā kā to dara PTO. Uh, liels paldies par šo izsmeļošo viedokli par starptautisko tirzniecības sistēmu, īpaši Pasaules tirzniecības organizācijas ietveros, kas attiecās uz uh, darba un sociālajiem standartiem. Tagad uh, pāriesim pie mūsu uzklausīšanas um, otrā punkta. Dosim vārdu komisi, komitejas um, locekļiem un uh, vispirms um, vārds. Um, Vārds pārstāvēja no tautas partijas. Paldies priekšsādātāji! Uh, Es a, vēlētos vispirms a, pateikties visiem runātājiem, jo, jo jūs runājāt ļoti interesanti, jūs viens otru ļoti labi papildinājāt savā, savās prezentācijās. Man būtu viena piezīme un viens jautājums runātājiem. Es a, esmu pārliecināta, ka mūsu tīrzniecības sistēma ir jāreformē un ka mums ir jāreformē arī PTO, ja mēs patiešām vēlamies kaut ko mainīt, ja mēs vēlamies, lai sociālie un vides standarti uh, būtu uh, tikpat, um, tikt uzskatīt par tikpat būtiskiem kā tīrzniecība. Man būtu viens jautājums Šabalālas kungam. Viņš uh, runāja par ļoti interesantu tēmu, Un, protams, viņš sacīja, ka pašlaik uh, arī Ķīna pamazām uh, iegūst uh, lielāku ietekmi Āfrikā. Viņš sacīja, ka Ķīnai Āfrikas kontinentā nav īpaši daudz pret, pret, pretestības, un es labprāt gribētu dzirdēt par šo lietu kaut ko vairāk. Uh, Kvika kungam par um, multinacionālo koncernu saistībām. Mēs redzam, mēs runājām par uh, pa, sociālo tiesību pārkāpumiem, un tad man rodas jautājums, kā mēs varam gādāt par to, lai starptautiskie koncerni pildītu savas saistības, un kādas būtu konkrētās uh, sekas uh, attiecībā uz uh, šiem koncerniem, arī uz Eiropas um, koncerniem. Mēs ar vienu no jauna runājam par Lisabonas līgumu, un mēs runājam par to, ka mūsu komitejas pilnvaras ir mainījušās, bet es labprāt gribētu uzzināt, ko tad uh, Eiropas eh, parlaments vēlas panākt attiecībā uz tirzniecības tiesībām, sociālajiem un vidas standartiem. Paldies! Merci, monsieur le président. Je veux... Dezīra kungam vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribēju pateikties uh, referentiem. Ir divi jautājumi, ko es gribēju viņiem uzdot. Pirmkārt, vai viņi varētu salīdzinoši novērtēt tos noteikumus, kas um, tika ieviesti pēc ASV kongresa prasībām uh, līgumā starp uh, eh, ASV un tās partneriem? Uh, tātad par sociālajiem un vides standartiem. Šeit es runāju par tirzniecības aktu un arī ar standartiem, kas ir saistīti ar līgumu starp Eiropas Savienību un komisiju. Tātad noteikumi, kas ir iekļauti Eiropas Savienības divpusējā līgumā ar Koreju, ir ļoti līdzīgi, bet tad, kad mēs skatāmies, kā tiek ievērot sociālie standarti, uh, starp ASV un Koreju, tad šī te uzraudzība nav pārāk stingra, jo izskatās, ka šo te, uh, līguma eh, principā neievēro šajās jomās, un tādējādi debates par šiem jautājumiem uh, būtībā ir nonākuši strupceļā, tīpaši kopš 96. gada uh, sarunām Singapūrā. Parlaments ir pieņēmis dažādas rezolūcijas par izmaiņām, ko mēs gribētu redzēt starptautiskā tirzniecībā un starptautiskās tirzniecības organizācijas darbībā. Tātad tirzniecības un vides komiteja uh, panācis to, ka pēc ilglaicīgas debašu paralīzes atkal tās ir atsāktas un panāca kaut kāds zināms konsensus starp uh, Pasaules tirzniecības organizācijas dalību valstīm. Man liekas, ka tā varētu būt tāda guda, laba metode, atvainojos. Uh, Eh, un, un eh, tas varētu kalpot eh, kā labs piemērs tam, kā Pasaules tirzniecības organizācija strādā ar starptautisko darba organizāciju. Liels paldies priekšsēdētātāji! Arī man ir daži jautājumi. Hovard kungs runāja par sankcijām. Un šis jautājums atkal un atkal tiek pacelts gaismā, ja mēs tā varētu teikt. Tātad, eh, vai mēs runājam par finansiālu raksturu sankcijām? Piemēram, eh, dažos līgumos, nolīgumos ir noteiktas sankcijas, piemēram, attiecībā uz VSP plus sankcijām, bet nekad tās netiek izmantotas Mans jautājums ir tāds, kāda veida sankcijas mēs varētu nosaukt, kas patiešām tiek izmantotas? ASV pieņēma tirzniecības aktu 2009. gadā, Eiropas Savienība ir atlikuši šī te jautājuma skatīšanu. Ko jūs domājat par ASV administrācijas uh, rīcību šajā sakarā? Tad uh, eh, Higins kungs no goja, lūdzu, viņš, viņš jau nāk. Paldies priekšsēdētāji, kungs atvainojas par kavēšanos. Eiropas Savienības institūcijas komisija, padome patiešām profesionāli runā par Eiropas Savienību kā brīvības un demokrātijas modeli, par augstajiem morāles vērtībām. Un, protams, ka šīs te lieliskās Eiropas vērtības arī masveidā piemēro Eiropas Savienības eh, aktivitātēm ar eh, Eiropas Savienības tirzniecības eh, partneriem, it īpaši netika attīstītās valstīs un nabadzīgās sabiedrībās. Bet, diemžēl, realitāte ir pilnīgi savādāka. Bet Eliotam ir tāds slavens dzējolis, kurā ir teikts, ka starp ideju un realitāti ir ēna. Un visi šie apgalvojumi ir pilnīgi tukši. Jo tirzniecības realitāte starp Eiropas Savienību un pasaules nabadzīgajām valstīm ir pilnīgi savādāka. Brīvās tirzniecības nolīguma ieviešana, ekonomiskās partnerības līguma ieviešana tam ir par piemēru. Tātad mēs tieši varam redzēt, uzklausot uh, dažādus referentus parlamentā, ka šie te līgumi izjauc sociālo kohēziju, samazina sociālos standartus un degradē vidi daudzās valstīs, kur Eiropas Savienība, uh, ar kurām Eiropas Savienība tirgojas. Mēs vienkārši bombardējam šīs valstis ar lētām precēm, un eh, panākam tādējādi to, ka vietējie ražotāji vienkārši pazūd. Un tā ir tāda merkantīlista vai merkantīla pieeja. Priekšsēdētājiem paskatīsimies uz eh, vairākām multinacionālām korporācijām, kas eh, strādā no Eiropas Savienības Latīņu Amerikā. Mēs Eiropas parlamentā esam uzklausījuši šo te valstu iedzīvotāju sūdzības par Eiropas Savienības eh, starptautisko kompāniju kriminālām aktivitātēm. Piemēram, kāda liela Eiropas Savienības uh, izrakteņu eh, ražošanas vai izēja materiālu ražošanas kompānija eh, rada ekoloģisko krīzi un būtiski grauj vietējās sabiedrības dzīvi. Mums ir arī ziņojumi, piemēram, no Brazīlijas par kādas lielas tērauda ražošanas e, kompānijas no Vācijas uzņa, e, darbību pie Rio, Rio de Janeiro Un šīs te e, kompānijas darbības rezultātā masveidā e, tiek iznīcinātas zivis. Šabalalas kungs bija varbūt tāds e, pieklājīgs runājot par to atšķirību starp to, ko Eiropas Savienība deklarē un ko tā dara. Man liekas, ka šeit mēs runājam par masveida liekulību. Priekšsēdētāji, mans pēdējais punkts ir tāds, ka situācija tikai pasliktināsies. Uh, Tātad strādājošie šajās eh, nabadzīgajās valstīs pretosies. Mums ir jākonkurē ar Ķīnu, kas ir ļaunprātīgs dažāda veida resursu izmantotājs Āfrikā. Ja citas valstis strādās ar Ķīnu, eh, Atbalstot šos standartus, tad darbi, vai eh, darbinieku vai strādājošo klase nonāks tikai vēl sliktākā situācijā. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you for the quotes of T.S. Eliot, whom I much appreciate. Uh, eh, dzējoļu Paldies par eh, Eliota dzējoļu pieminēšanu. Our guest. Uh, eksperti uh, ir mūsu uzklausīšanā klāt, tāpēc um, izmantojiet to, ka viņš šeit ir un um, mēģiniet saņemt informāciju. Tagad došu vārdu uh, pārstāvim no Grieķijas. Paldies priekšstādētāji, es uh, īpaši nepiekrītu tam, ka mūsu um, tirzniecības partneri neievēro sociālos un vides standarts, ja mēs paraugāmies uz uh, um, Ziemeļamerikas partneriem uz Ziemeļamerikas uh, brīvās tirzniecības nolīgumu, tad uh, man ir jāatzīst, ka iespēja uh, NVO iesniegt um, priekšlikumus vai jautājumus, tad uh, NVO var apstrīdēt nacionālo likumdošanu, kas nav pietiekami spēcīgi vai netiek piemēroti pietiekami efektīvi. Ja jūs paskatāties šī nolīguma pielikumā, tad tur tiek pieminēts tādas lietas kā migrantu aizsardzība, minimālās algas un tā tālāk. Un īpaši, ja mēs runājam par um, tirzniecības, par jautājumiem, kas saistīti ar tirzniecību un starptautisko vīdi, tad. Uh, um, Eh, ir noteikti pietiekami piesārņošanas eh, limiti un tā tālāk. Ir vairāki mehānismi naftas eh, nolīgumā, un es, uz, es domāju, ka tas pietiekami efektīvi. Turklāt naftas valstis ir lielākais Eiropas Savienības tirdzniecības partners. Mēs nedrīkstam aizmirst arī 2007. gada uh, lēmumu par um, tirzniecības līgumu ar ASV, kur arī ir teikts, ka tas var tikt iekļauts tirzniecības nolīgumos, tāpēc es nedomāju, ka ASV mums varētu sekot un tam varētu būt milzīga ietekme uz PTO un PTO prof reformu. Uh, Es domāju, ka mums būs izdevība to izdarīt, un mums uh, būs iespēja izmantot šo izdevību, lai atvieglotu nolīgumu panākšanu par klimata pārmaiņām. To varētu saistīt ar tirzniecības sistēmu, un tas palīdzētu visām valstīm sasniegt Kyoto mērķus un uh, mērķus vides aizsardzības jomā. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo iespēju. Uh, finally, Peter Sasniev. Paldies. Tad Eh, tautas partijas pārstāvs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Man ir vienkārši jautājums. Eh, diskusijas dalībnieki varētu pastāstīt, kā viņi eh, redz šīs Āfrikas valstis un Ķīnas ietekmi īpaši, ja nekas nemainīsies un ja Ķīna turpinās pieaugt un kļūt ietekmīgāka. Un e, ņemot vērā šo Ķīnas e, merkantīlo pieju, kas e, atšķiras būt no mūsu pieejas, tātad Breinkārt Kvika kungs jau minēja dažus jautājumus. Tātad Eiropas Savienībai pašlaik vēl nav priekšrocību eh, tirdzniecībā. Tātad, eh, cik mēs ilgi vēl būsim eh, vājākā pozīcijā salīdzinot ar Ķīnu, ka viņi ķīnieši vienkārši tirgojas un liekas, ka viņi labi saprotas ar diktatoriem, uh, Eh, kas īpaši nedomā par saviem cilvēkiem, un nabadzīgajās valstīs ir daudz tādu diktatoru, eh, tad eh, šīs izmaiņas varētu būt drīzāk negatīvas nekā pozitīvas. Varbūt diskusijas dalībnieki varētu pastāstīt par Āfriku, kas būtu gaidāms tur pēc 15, 20 vai 25 gadiem. Paldies! pirms eh, dot vārdu viesiem eh, atbildēšanai uz jautājumiem, es gribētu dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Jorgensen kungam. Varbūt jūs varētu īsi komentēt. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Vispirms uh, Paldies par šo, eh, par to, ka jūs organizējāt šo sanāksmi, kas ir eh, svarīga. Un eh, mēs ceram ar jums sadarboties tālāk. Man ir šeit kolēģi gan no vidas, gan nodarbinātības ģenerāla direktorāta, jo mēs strādājam kopā. Tātad eh, mēs eh, varētu eh, komentēt visi un katrs par savu jautājumu. Tātad mums ir desmit minūtes tagad komentāriem. Piecas minūtes. Tā tad. Uh, Sēžķi eh, ņemot vērā to, ka tirniecības eh, direktorātam ir liela ieteikme. Tātad eh, mums šeit ir trīs komisijas pārstāvji, un tas nozīmē, ka mēs labi sadarbojamies gan šeit, gan arī gatavojot startautiskās tirdzniecības sarunas. Šorīt dalībnieki minēja vairākus jautājumus, kas attiecas uz tirdzniecības sarunām. Uh, tātad, ja mums ir piecas minūtes uz trījiem, tad es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Tātad es tikai pateikšu dažus vārdus par pieeju videi un nodarbinātībai, eh, kāda ir pieeja eh, tirdzniecības sarunās, un es eh, paskaidrošu dažus elementus, un tad mani kolēģi varētu runāt par vidas un sociālajiem mērķiem šajās sarunās. Ja man būtu vairāk laika, tad es arī gribētu runāt par šiem divpusējiem aspektiem, jo mēs runājam arī par tīzniecību un vidi. Šīs sarunas ir grūtas, bet mēs tās turpinām un kā jau minējat, arī citi tad nodarbinātības jautājumi ir ļoti grūti un Mēs arī sadarbojamies ar nodarbinātības ģenerālu direktorātu un um, pasaules darba organizāciju, bet um, pētījums, kur šeit minēja, ir labs piemērs, ko var izdarīt starptautiskā mērogā, uh, sadarbojoties uh, attiecīgajām organizācijām, un mēs turpinām atbalstīt šo sadarbību. Eh, tagad daži vārdi par pieeju sarunās par divpusējiem tirdzniecības līgumiem, kuriem eh, runātāji ir pievērsuši lielu uzmanību. Eiropas Savienības mērķis ir eh, iekļaut noteikums par ilgspējīgu attīstību visos divpusējos tirdzniecības līgumos, par ko pašlaik notiek sarunas. Tā tad ir viens līgums tāds jau noslēgts, tad uh, ir arī ekonomisko partneru attiecību līgums, uh, un uh, šis līgums uh, ir noslēgts ar Koreju, tas ir pozitīvs piemērs, un uh, mūsu mērķis ir iekļaut uh, noteikums par ilgspējīgu attīstību eh, tirdzniecības līgumos, un mēs strādāsim ar valstīm, kas atbalsta mūsu nostāju, un arī eh, apmainīsimies ar pieredzi, un mēs uzturam kontaktus ar amerikāņu un kanādiešu un eh, jaunzēlandiešu kolēģiem, kam ir līdzīgi mērķi. Ko mēs gribam sasniegt šajos noteikumos? lai puses apņemtos eh, ievērot eh, nodarbinātības eh, standartus atbilstoši pasaules darba organizācijas standartiem. Un arī mēs gribam, lai tiktu ievēroti daudzpusējie vidas līgumi, par ko vidas ģenerāldirektorāta pārstāvis komentēs tālāk. Mēs arī eh, atzīstam valstu tiesības eh, uz eh, regulāciju un mēs atzīstam tiesības nodrošināt aizsardzību. Un mēs arī gribētu, lai valstis turpina ievērot savu likumdošanu un nepazeminātu standartus. Mēs arī noteikumos iekļaujam vairākus eh, punktus par sadarbību. Un vēl viens eh, pīlārs, eh, uz kā balstās šie līgumi, ir mēs veidojam dialogu un sadarbību ar savām partneru valstīm tādā veidā, lai izpildītu ilgspējīgas attīstības uzdevumus vairāki runātāji jau pieminēja sankcijas vai maigo spiedienu, kā tas šeit tika saukts. Mēs uzskatām, ka sankcijas nav labākais veids, kā nodrošināt ilgspējīgu attīstību mūsu partneru valstīs vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tie mehānismi, kas ir paredzēti eh, līgumā, nosaka rezultātu. Ja jūs draudēsiet ar sankcijām sarunās, tad jūs noslēgsiet mazāk līgumu, jo otra puse paturēs prātā, ka ir šī sankcija iespēja. Bet, ja jūs veidojat dialogu un strādājat pie kopīga mērķa, tad mēs uzskatām, ka sarunas būs veiksmīgākas, jo tad valstis redz eh, pašu savu interesi šajās sarunās. Tātad valstis eh, iesaistās eh, sarunās, zinot, ka tām ir vajadzīgas šīs sarunas, un mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs panākam labākus rezultātus. Un Tātad šis sadarbības līgums ar Koreja apskata ne tikai nodarbinātības standartus, bet arī citus jautājumus, kas nav minēti e, citos tirdzniecības līgumos. E, par ieviešanas mehānismiem tātad valsts, man pašlaik vēl nav zināms gadījumi, kad sankcijas tiktu pielietotas jebkurā uh, tirdzniecības līgumā. Tātad mūsu mehānismi pamatojas uz sadarbību, dialogu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos. Eh, tas ir ļoti svarīgs eh, elements, lai ieviestu šos līgumus. Ir jāturpina gan dialogs starp valdībām, gan arī iesaistot pilsonisko sabiedrību. Kāpēc? Eh, tāpēc, ka eh, nepietiek tikai strādāt ar valdību, lai panāktu izmaiņas, ir arī jāiesaista sabiedrība šajā procesā, un arotbiedrībām arī ir daudz eh, kompetences un pieredzes šajos jautājumos, tātad ir vērtīgi arī iesaistīties dialogā ar arotbiedrībām. Ar lai tam būtu svarīga loma. Tātad mēs uzskatām, ka dialogs, sadarbība un sabiedrības iesaistīšanās ir efektīvāka ilgā laikā, lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību un ievērotu darba un vides standartus. Mums ir maz laika, bet eh, es ceru, ka būs iespējas arī pārējiem izteikties. Tātad vārds maniem kolēģiem tagad mm, vēl trīs minūtes. Uh, paldies priekšstādātāji, tikai daži komentāri, lai uzsvērtu pieeju, kuru Eiropas Savienība piekop attiecībā uz uh, darba jautājumiem, risinot sarunas par brīvās tirniecības nolīgumiem, par uh, saistībām un uh, mūsu tirsniecības partneru veiktajiem pasākumiem. Šo pieeju stiprina uh, um, mūsu apņemšanās uh, uzlabot darba apstākļus. Tā ir um, Eiropas Savienības darba kārtībā, bet to atbalsta arī ar Eiropas parlaments 2007. gada rezolūcijām. Šī darba kārta, šī programma uh, aicina uz uh, sociālo dialogu, sociālo aizsardzību un um, dialogu. Tā mēģina sasniegt uh, minimālās darba tiesības un darba mm, pamatstandartus. Un tāpēc uh, tā ir saskaņā ar mūsu galveno mērķi, uh, ka mm, tirzniecība iet roku rokā ar ilgspējīgu attīstību. Balstoties uz to, runājot par darba jautājumiem, Un uh, par pieeju brīvās tirzniecības nolīgumiem mums ir trīs pamata elementi. Vispirms uh, efektīva uh, Uh, darba pamatstandartu piemērošana. Šie darba standarti ir noteikti ILO konvencijās. Otrakārt, um, mēģināt pārsniegt šos standartus, uh, ratificējot un um, ieviešot citas ILO konvencijas. Un treškārt, tas ir ļoti specifiski salīdzinājumā ar citu valstu pieeju. Ir uh, stingra apņemšanās ievērot uh, sociālos principus, mēs uh, redzējām, ka šīs tirzniecības, uh, poli, tirzniecības politika ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, lai īstenotu sociālās aizsardzības programmu, saistot to ar tirzniecības politiku. Uh, Daudzpusējā līmenī mēs atbalstām jauno saikni starp ILO un PTO aktivitātēm, kuras um, ir iepriekš, uh, par kurām mēs iepriekš runājam. Un visbeidzot, tas vēlreiz apstiprina to, ko man teica, to, ko iepriekš teica mani kolēģi par vispārīgo pieeju. Šī darba perspektīva ir vēl viens arguments tam, ka es atbalstu uz iniciatīvām balstītu pieju sadarbībā ar mūsu tirdzniecības partneriem, jo ilgspējīga attīstība var būt uh, realizē, realizējama tikai uh, saistībā ar uh, politisku angažētību no mūsu interesē, no interesētajām pusēm mūsu partneru valstīs. Uzraudzības uh, mehānismi, kas um, tiek iekļauti mūsu uh, brīvās tirzniecības nolīgumos, uh, ir uh, ļoti būtiski. Uh, Turklāt mūsu sociālajie partneri arī spēlē būtisku lomu šajā uzraudzības procesā. Paldies, un tagad es došu vārdu mu, atkal mūsu viesim. Un, un uh, sāksim ar doktoru Šabalāla. Viņš uh, varēs atbildēt uz uh, jautājumiem, kas tika uzdoti, un varbūt būs vēl kādi papildus komentāri. Paldies! Es mēģināšu pieturēties uh, pie man atvēlētā laika un pie lietas būtības. Uh, Tautas partijas pārstāves uh, jautājumam uh, par Ķīnu un Āfriku. Atbildot uz šo jautājumu, mēs uh, redzam to, ka Ķīna un Āfrika ir panākusi tādu vienošanos, ko mēs sauktu par uh, tirzniecības nolīgumu tie ir piegādes līgumi, pat ilgtermiņa līgumi, kur, kuru par infrastruktūras izbūvi. Un mēs redzam, ka tur ir arī citi darījumi, bet šajā situācijā mēs redzam, ka ka Eiropas kopienas to saist ar palīdzību. Eiropas kompānijas uh, ir noslēgušas uh, līgumus ar vairākām valstīm, piemēram, Francija, Rietumāfrikā. Un mazāk uh, stabils nolīgums. Šeit ir dažādas kategorijas, bet tās bieži tiek sajauktas. Tad, ja mēs runājam par um, pušu lomu sarunās. Es domāju, ka tas ir skaidrs. Tomēr tas, ko mēs pašlaik redzam Āfrikā, um, neietekmē Eiropas um, veidu, kā Eiropa risina šīs sarunas. Otra problēma ir um, jautājums uh, saistībā ar par trūkumiem. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka viens no iemesliem, kas tirdzniecībā būtu jāskata, ir uh, vides un sociālie standarti. Tomēr tas ir ļoti, tomēr mēs to izprotam ļoti šauri. Uh, Bāžas rada tas, ka tas notiek tikai vienvir, vien, tā ir vienvirziena kustība. Mēs vēlamies mainīt to, ko dara nabadzīgākajās valstīs, bet ja jūs redzat šīs vienošanās par, piemēram, CBD un cit, citas, kurās netiek risināt tādi jautājumi kā tehnoloģijas, palīdzība, mm, sociālās aizsardzības sektors, Un tas uh, ir uh, pārveidojis, uh, padarījis šo procesu būtībā par tādu palīdzības paketi, kas ir um, ļoti atšķirīgs no paša nolīguma. Partneriem ir svarīgi iesaistīties, ja viņi nevēlas, lai tā būtu tikai vienvirziena kustība. Un runājot par sankcijām, Godīgi sakot, es domāju, ka tā nebūtu efektīva, jo te atkal mēs runājam par to, ko mēs varam izdarīt, lai rosinātu citus kaut ko darīt. Mums tas ir jāskata plašākā kontekstā ar darba standartiem un ar vides standartiem. Un mums ir jādomā, kā to saistīt atpakaļ ar Eiropas kopienu, piemēram, tehnoloģiju nodošanu. Uh, palīdzības programmas. Kamēr nenotiks izmaiņas tajā veidā, kā mēs risinām šīs sarunas, tad uh, mēs uh, saprotam, ka šīs sankcijas būs tikai vienvirziena. Visbeidzot, atgriežoties pie um, arī Vakunga uzdotiem jautājumiem. Šis uh, likums par tirzniecību ņem vērā tirzniecības uh, politiku, un uh, es domāju, ka tas ir uh, šīs komisijas, uh, šai komisijai būtu ļoti interesanti. Tirzniecības normas ne tikai vides sadaļas un darba standartu sadaļas atspoguļo uh, mūsu bāžas šajās jomās. Mēs redzam tur arī par sabiedr... elements par, no sabiedrības veselības, darba pakalpojumu elementus, un ir ļoti svarīgi domāt par to, kā mēs to varam izdarīt. Yeah, thank you very much. Um... Paldies pāriesim pie pirmā jautājuma, kas uh, bija par starptautiskajām kompānijām. Es domāju, ka uh, tur ir ļoti labi starptautiskie mm, uh, instrumenti gan ILO, gan OECD ietveros. Un uh, mums ir jānodrošina mm, saskaņotība ar šiem diviem instrumentiem, iekļaujot klauzulas mm, par um, konvenciju ratificēšanu un īstenošanu kad eh, tiek risinātas eh, divpusējas sarunas. Otrakārt, kas attiecās uz sankciju jautājumu un ekonomisko spiedienu, mēs uzskatām, ka eh, pieredze liecina, ka šāds spiediens var panākt rezultātus. Un, um, piemērojot šādu spiedienu vienpusējā kārtā, piemēram, vispārējā priekšrodzību sistēma, īpaši ar uh, Persijas līča valstīm pagājušās desmitgades sākumā, mēs redzam, ka darba ņēmēja tiesības uzlabojās, un uh, tas ir viens no priekšnote priekšnoteikumiem sarunām, kas attiecās uz uh, Salvadoru un uh, Grūziju. Viņi ir uzlabojuši darba, da, darba ņēmēja tiesības, lai neriskētu ar uh, sankcijām. Un, uh, Eiropas Savienība no mm, ves, vispārējo priekšredzības sistēmas izslēdza uh, Baltkrieviju, kas nepietiekamā mērā ievēroja darbaņēmēja tiesības, bet uh, tur tagad ir vērojami uzlabojumi. Protams, ka var panākt pozitīvus uh, rezultātus darbaņēmēja tiesību ievērošanai izmantojot kā mehānismu tirdzniecības līgumus. Protams, ka sankcijām vienmēr būtu jābūt pēdējam līmelim, līmenim, bet ekonomiskas spiediens ir svarīgs instruments. At, atbildot uz Dizjē un Arīvas kungas jautājumiem, es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, kā ASV un Kanāda savās divpusējos nolīgumos ar Koreju un Peru ir iekļāvuši uh, sodus par darba standārtu pārkāpumiem. Tā ir ļoti novatoriska pieeja, kas uh, tiek piekopta uh, kādus trīs vai četrus gadus šādos tirzniecības līgumos. Tā, tā ir kļuvusi par komponentu sarunās ar partneru valstīm. Va, ja valdība. Mm, maksās šādus sodus, tad uh, tā būs um, uh, ieinteresēta risināt uh, pārkāpumus. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu to izmantot kā piemēru sarunās, un mēs uh, aicinātu to darīt um, un iekļaut šādas komponentas sarunās, kā to dara ASV un Kanāda. Uh, Starp daudzpusējā arēnā tur ir daudz jautājumu, un šo jautājumu padara grūtāku tādas valstis kā Ķīna un citas, kas neievēro darba standartus. Tomēr es domāju, ka ir vēl vairāki pasākumi, kurus varētu veikt, un to es norādīju savā prezentācijām. ir vairāki mm, pasākumi, kas varētu veicināt darba standārtu ievērošanu arī PTO ietvaros. Paldies! The... Paldies, un pirms dodam vārdu profesoram Kvikam, vai es varu tad painformēt arī to, ka viņš mums ir arī iesniedzis dokumentu vāciski, un uh, Es, protams, vēlētos noskaidrot, vai mēs varēsim iegūt arī šo uh, prezentāciju angliski. Jā, protams, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos atbildēt uz trim uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, ar PTO uh, ietvaros izveidot komiteju par darba apstākļiem. Un varētu teikt, ka tādu komiteju var paredzēt, jo tirzniecības komiteja PTO ietvaros tiešām ir palīdzējusi izprast eh, šo principu ievērošanu PTO ietvaros, un esmu principā vīlies eh, attiecībā uz to darbu, ko paveikusi šī komiteja, bija labs ziņojums 96. gadā, bet kopš tā laika darba rezultāti ir diezgan vāji, ja tā varētu izteikties. Šobrīd PTO notiek eh, diskusijas par tirdzniecību un vidi, Bet neesmu pārliecināts, ka tā rezultātā kaut kas taustāms būs uh, sastādīts, kad uh, eh, nesaistoši vienošanās vai kāds, un visdrīzāk, ka pie pozitīva lēmuma tā arī nenonāks. Līdz ar to es uzskatu, ka daudz labāk rezultāts būtu iekļaut divpusējos nolīgumos tā, pienākumu ievērot vides un sociālos standartus un izmantojot eh, pārunas, ko Eiropas Savienība veic ar daudziem partneriem un galu galā vienojoties par šo standartu ievērošanu. Tādējādi varētu paredzēt, ka norisinās tālāk arī pārunas Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un es tad cerētu, ka šādu divpusēju līgumu uh, slēgšana, kurā būtu iekļaut nodaļa par ilgspējīgu attīstību un tāpat arī tādu tā, tā pārskatām procesu eh, varētu mazināt tās bailes, kas ir mūsu tirdzniecības partneriem, ka mēs eh, vēlamies apšaubīt viņu salīdzinošās priekšrocības un uh, īstenot kaut kādus protekcionistiskus pasākumus. Es tad ierosinātu, ka būtu samērā uh, laba pieeja uh, pāriet uz tādām maigākām, ja tā varētu teikt, metodēm, un tad tādējādi varētu uzsākt diskusijas pēc būtības. Un, un, jo ir nepieciešams zinām vienprātība tomēr PTO itvaros, lai varētu uzsākt pārunas, un šobrīd tāds ir diezgan tālu mums. Kas attiec uz sankcijām? Uh, Tad divpusējā nolīgumā jautājums ir par kādām sankcijām, tad mēs runājam, kāds tur var paredzēt. Brīvā tirdzniecības nolīgumā sankcija tad eh, nozīmē pašreizējās situācijas nostiprināšanu. Un eh, ja mēs skatāmies, kāda ir situācija, tad tarifu vienošanās manā izpratnē nav nekādas sankcijas. Uh, Tur, protams, eh, tā ir cita joma, augstāka tarifa un tā tam līdzīgi, bet brīvās tirdzniecības nolīgumā šādas iespējas nav. Un tad tad jau var domāt par kaut kādām soda naudām, kā tika ierosināts. Es nedomāju, ka tas ir veiksmīgs risinājums. Mēs neesam vēl pārliecinājušies, ka citi risinājumi nestrādā, bet tā vietā mēs sākam jau kaut kādus savādākus risinājumus, ko pieminēja arī mans kolēģis. Un tad jau jautājums ir, ko tad mēs iesākam ar šiem naudas līdzekļiem, kas eh, tiek iekasēti ar šīm soda naudām. Un uh, eh, Staznīkungi jautājums attiecībā uz trūkumiem Es jau biju pieminēju, ka tas varbūt vēl nav trūkums, un es nerunāju konkrēti par Āfriku. Jūs minējāt, ka Āzija slēdz eh, pašā Āzijas kontinentā, tas ar dažādām valstīm brīvās tirdzniecības nolīgums, neņemot vērā vidas un sociālos standarts. Tādā gadījumā mēs varētu nonākt tādā situācijā, ka valsts, ar kur mēs veicam pārunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu, noraida šādas pārunas ar mums, tieši dēļ tā, ka mēs uzstājam uz vidas un sociālajiem standartiem. Un tādēļ mēs varētu nonākt situācijā, kad Eiropas Savienībai ir zaudējumi, bet paldies Dievam tas vēl nav līdz šim īstenojies. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Manuprāt, šis bija ļoti auglīgs viedokļa apmaiņas brīdis. Un tas, protams, ir ļoti jūtīgs jautājums. Tad es vēlos izteikties un izteikt lielu pateicību mūsu viesiem par to, ka viņi ieradās, padalīties savos eh, iespaidos, savā kompetencē. Un vēlos apliecināt jums, ka Eiropas parlaments, kā vienmēr, ir ļoti interesēts saņemt jaunāko informāciju, balstoties uz ekspertu informāciju. Tātad, lai veidot efektīvu politiku. Tāpat es vēlos pateikties arī kolēģiem komitejā, tāpat arī komisijas pārstāvjiem par viņu līdzdalību šajā uzklausīšanā, par to, ka viņi ir padarījuši šo uzklausīšanu par ļoti konstruktīvu pasākumu. Ar to arī beidzam šo uzklausīšanu. Paldies! Mēs tad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir numurs septiņi. Finanšu instrumentu izveidi sadarbībai ar industrializētām valstīm. Tātad tie ir grozījumi regulā 1934, tā ir 2006. gada regula. Pirmkārt, tad tiesiskais pamats Sākotnēji to grozīja pati komisija ar eh, savu labi zināmo paziņojumu. Un tiesiskais pamatojums grozījumiem ir kombinācija starp 207. pāntu un 209 pāntu par Eiropas Savienību, līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Un mums tad ir eh, zināms, ka tas tiek afeta komitejā izskatīts 26. janvārī tiks izskatīts tātad uh, AFET komitejā, 27. INTE komitejā, 23. februārī balsojums uh, AFET komitejā, 16. un 17. martā balsojums INTE un 24. 25. martā vai 19. līdz 22. aprīlī balsojums plenāra sesijā. Tālāk es vēlos jūs arī informēt par to, ka eh, pagājušā gada beigās Deve komiteja arī izrādīja eh, interesi būt šeit kā asociētā komiteja. Un eh, es savā atbildē iebildu pret viņu pieprasījumu, Un es minēju trīs galvenos iemeslus, kādēļ es iebildu. Tātad pretēji tam, ko deve komiteja apgalvojusi, tad eh, tiesiskā pamatojuma izmaiņas nerada viņiem eh, pie, tādas tiesības būt par asociēto komiteju, jo tas eh, tiesiskais pamatojums tika mainīts tikai un vienīgi tehniski iemeslu dēļ, bet sākotnējiem priekšlikumā izmaiņas nav notikušas. Otrs pretēji deve apgalvojumam iespējamai avoti šādu finanšu instrumenta eh, tālākai funkcionēšanai nevar būt par iemeslu kompetenču pārdalījumam, kas ir tik tiešām eh, liela daļa no finansējuma varētu nākt no uh, Eh, šim gadam atvēlēto līdzekļu pārdalīšanas, un tas nevar kalpot kā pietiekams iemesls, lai deve komiteja kļūtu par asociēto komiteju. Un treškārt, tā kā asociētās komitejas status piešķiršana deve komitejai radītu milzīgas praktiskas un administratīvas grūtības, eh, turpinot dar, strādāt pie šī dokumenta, tad tas eh, ka arī kalpo kā iemesls uh, Eh, kāpēc es noraidīju viņu pieprasījumu. Un esmu informēts, ka mums šodien ir jānosūta savu oficiālā atbildi. Un tā kā acīm redzot, mums laiks ir stipri ierobežots. Es saprotu, ka lielākā daļa no koordinatoriem šeit nav, iz, izņemot GOE un sociāldemokrātu koordinators. Līdz ar to es tad savu atbildi. Nodošu koordinatoriem tūlīt pat pēc šīs eh, sēdes beigām. Tātad, lai dzirdētu jūsu atbildes uz šo eh, manu viedokli. Un lai mēs varam savu oficiālo atbildi nosūtīt šodien. Uh, Izņemot, ja lielākā daļa no klātesošajiem iebildīs pret to lēmumu, ko esmu jums ierosinājis. Vai ir kādi komentāri? Alatrotskungs, jūs esat ziņotājs. Priekšsarētāji kungs, es vēlos pateikties eh, jums par šo iniciatīvu, ko jūs uzņēmaties pēdējā mēneša laikā. Uh, jo e, mums ar šo ziņojumu ir tāda unikāla situācija izveidojusies, un e, es, es to izsūtīju arī šorīt visiem kolēģiem, ka pašreizējie statūti un tiesības rīdz strādāt ar šo darbu, tad jums ir šobrīd informācija pieejama gan par tiesisko pamatojumu, to jūs esat saņēmuši arī no manis, tas būtu saskaņā ar e, šo Eh, grafiku, tātad trialogā mums jāstrādā padomi un jā, iesaistītajām komitejām. Tāpat arī neoficiālos dokumentus jums izsūtīja, ko mēs saņēmām no komisijas, eh, kas saistīti ar budžeta skaitļiem attiecībā uz šo finanšu instrumentu. Un es tad varētu piekrist jūsu pieejai, mēs eh, tiešām virzītos jūsu izvēlētajā virzienā, un es vēlos arī lūgt komitejas eh, locekļiem izteikt savu viedokli, vai jūs varat eh, atbalstīt man priekšlikumu, ka kāds no komitejas uzņemās eh, savu atbildību par šī trialoga vadīšanu, koordinēšanu. Paldies, saka priekšsarētājs, mēs tad to apspriedīsim varbūt nākamajā sanāksmē jo šobrīd mums ir diezgan maz eh, komitejas locekļu šeit uz vietas, mūsu diskusija diez vai būtu reprezentatīva. Lūdzu, Katarīks kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju tikko, ko uh, referents teica un uh, iz, ierosināja izmantot konkrētu metodi. Es runāju ar pārstāvjiem no Deve komitejas, tāpat arī ar sociāldemokrātu uh, koordinātoru šajā komitejā. Tad, manuprāt, mums galvenokārt jākoncentrējas uz uh, to, ka še, šobrīd mēs runājam par sadarbības instrumentu. Uh, Bet eh, kas tiek pieņemts šo eh, kā budžeta jautājums ir paņemt tos līdzekļus, kas tika piešķirti jaunatīstības valstīm, lai nodrošinātu to, ka mums ir sadarbība eh, un attīstības jomā ar valstīm, kurām tas nav nepieciešams. Un tas nav pieņemams, ka naudas līdzekļi, kas ir piešķirti trūcīgāko pasaules valstu attīstībai, tiek izmantoti, lai sadarboties ar tām valstīm, kas ir viens no bagātākajiem bagātākajām eh, pasaulē. Līdz ar to tas, manuprāt, absolūti nepieņemam. Es nesaku, ka es iebilstu pret jūsu ierosinājumu, bet no politiskā aspekta es tomēr atbalstītu sadarbību attīstības jomā ar trūcīgajām valstīm. Tātad, kas mums būtu nepieciešams izdarīt, ir izskatīt šo jautājumu un pilnībā to integrēt prioritātēs. Es eh, tālāk eh, neiedziļināšu šajā jautājumā šorīt, bet tas nav tikai un vienīgi tehniskais jautājums. Mēs nevaram uz šo instrumentu skatīties tikai un vienīgi tehniski. Stašnī, no EPP, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos paust EPP eh, e nostāju. Mēs piekrītam jūsu viedoklim un referenta viedoklim par mūsu līdzdalību, bet mums ir nepieciešams laiks pašiem to savā politiskajā grupā uh, apspriest un tad vienoties par to koordinātoru sanāksmē. Paldies. Uh, Scholz, Helmut Scholz. Uh, thank you, Mr. Chairman. I only want to add. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tikai viena piezīme. Uh, Mēs jau esam sākuši runāt par instrumenta saturu, un tad es eh, norādīju, ka no politiskā viedokļa es pilnīgi piekrītu tām piezīmēm, ko izdarīs eh, kolēģis eh, Arifs. Tad mums ir jākontrolē un jāpiedalās lēmumu pieņemšanā, lai nauda netiek ņemta no palīdzības kas ir domāta attīstībai. Mēs runājam par instrumentu, kas ir paredzēts no laikā no 2010. līdz 2013. gadam, un tad eh, notiks eh, visa šo instrumentu pārskatīšana. Tātad mums ir jāredz eh, šī instrumenta loma sadarbībā ar citām valstīm, un tad eh, mums ir jādomā, kā izstrādāt savu pieeju. Bet pašlaik mums vajadzētu šeit apvienot gan politisko nostāju un tos nodomus, kas mums ir. Un es eh, ar eh, komisijas tātad lūgumu turpināt darbu pie šī instrumenta termiņi ir ļoti e, īsi, un mums ir jāizstrādā šis instruments, kurš nāks par labu gan trešajām valstīm, gan Eiropas Savienībai. Oui, just, uh, Jā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs piekrītam jūsu priekšlikumam un arī referenta priekšlikumam. Uh, Mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, īpaši pie instrumenta, bet ir arī jāatceras tās e, problēmas par to, ko Kadarīvkungs teica. Tad, tad nav iebildumu. Tātad es e, domāju, es jums eh, pēc eh, sanāksmes uzreiz paziņošu savu nostāju, lai mums būtu skaidrāks priekšstats, kāpēc eh, man ir tāda nostāja, kāda man ir. Tas ir pieņemams. Jā, paldies. Now we move to point eight. Tātad tagad mēs pārējām pie astotā dienas kārtības punkta eh, finansu palīdzība Ukrainai. Kā jūs atceraties, eh, parlaments eh, piedalījies konsultācijas par šo procesu sākotnēji. Tomēr, kad noskaidrojās, ka uh, līgums stāsies spēkā, tad plenārsēdē komisija paziņoja, ka Lisabonas līgums uh, nodrošina uh, procedūru uh, finansu palīdzībai un konkrēti, ka kamēr nenotiks, kamēr netiks pieņemts regulācijas mehānisms, uh, Eh, tikmēr eh, šī palīdzība tiks izlēmta kopā ar komisiju. Tātad termiņi bija tādi, ka 27. janvārī tiktu apsvērts eh, ziņojuma projekts, 16. un 17. martā par to tiktu balsots un 24. martā būtu balsojums plenārs sēdē. Tomēr pašlaik ir viena problēma, tīri no procedūras viedokļa. Ziņojuma projekts ir sagatavots atbilstoši grafikam, bet eh, tas nav izplatīts, jo ir eh, jauni eh, fakti tātad. tad juridiskais eh, pamats būtu eh, jāpārstrādā ar pēc tā sauktā omnibus eh, sistēmas. Neskatoties uz mūsu komentāriem, ko mēs iesūtījām komisijai, tad palīdzība Ukrainai netika iekļauta tajā komisijas priekšlikuma sarakstā, kas tiek formāli uh, Uh, pārveidoti. Bet uh, šī palīdzība Ukrainā ir ceturtajā uh, pielikumā, un tā tad nav skaidrs, vai parlaments vēl ir saņēmis oficiālu paziņojumu, kas ir svarīgs, lai notiktu balsojums plenārsēdē. Uh, Tāpēc eh, ziņojuma projekts ir sagatavots, bet tas vēl nav nosūtīts tulkošanai un nav arī nosūtīts komitejas locekļiem. Tā kā šī palīdzība parasti ir diezgan steidzama, tad es gribētu aicināt komisijas pārstāvjus eh, dot eh, skaidru atbildi, kāda ir viņu nostāja par šo situāciju, kas ir raksturojama kā strupceļš un ko darīt, lai turpinātu procesu. Tātad vārds eh, Lukas Timicjotis kungam no komisijas un Andrējas Papadopols, lai jūs varētu iepazīstināt ar komisijas nostāju šajā jautājumā. Paldies, priekšsādātāji kungs, paldies par iespēju uzstāties šodien un eh, par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā, jo šis jautājums vēl ar vienu ir steidzams. Un es gribētu arī pateikties eh, par lielisko sadarbību novembrī pagājušā gadā, kas, kad eh, darbs notika ļoti ātri un Mēs eh, iesniedzām pirmos četrus priekšlikumus pagājušā gadā. Protams, mēs ceram, ka sadarbība turpināsies arī tālākos mēnešos un gados. Par komisijas eh, priekšlikumu attiecībā uz finansu palīdzību Ukrainai. Komisija pieņēma šo priekšlikumu 29. oktobrī Protams, no 1. decembra ir spēkā Lisbonas līgums, tātad eh, šis mums ir juridiskās procedūras jautājums. Mums eh, nav eh, izmaiņu saturā. Situācija paliek tāda pat, kāda tā ir, un Ukrainai ir vajadzīga palīdzība. Mēs neesam mainījuši savu nostāju un mēs turamies pie šī priekšlikuma. Tas ir svarīgi. Jūs dzirdat? Tā tad mēs uh, joprojām turamies uh, pie šī priekšlikuma. Uh, situācija nav mainījusies, un mēs neesam mainījuši savus nodomus par juridiskiem jautājumiem, par tulkošanu. Uh, un par to procedūru, kas atbilst Lisabonas līgumam. Es varu apstiprināt šodien, ka palīdzības priešlikums Ukrainai ir daļa no komisijas omnibus paziņojuma, vai pareizāk sakot, būs daļa no šī paziņojuma, kas drīz tiks pieņemts par izmaiņām, kādas būs vajadzīgas šajā paziņojumā. Jā, bija būtiska kļūda, kad e, šīs jautājums tika iekļauts ceturtajā pielikumā pie netiks steidzamiem jautājumiem. Es jums apstiprinu šodien, kā palīdzība Ukrainai tiks iekļauta pirmajā pielikumā, kas nozīmēs, ka nekavējoties e, e, notiks tulkošana pēc tam, kad komisija apstiprinās. Tātad es jums šodien apstiprinu, ka kavēšanās nav, un juridiskais pamats e, šim tulkotajam priešlikumam tas būs pants 212 kas e, atbilst arī mūsu e, diskusijām un saskaņā ar mūsu agrāk panākto vienošanos. Tātad es priecāšos turpināt sadarbību un mūs eh, apmierina jūsu eh, laika grafiks, kā tas ir paredzēts, un mēs mēģināsim panākt apstiprinājumu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Tagad ir skaidrs, eh, kāda ir problēma, un tagad es uzņemu savu referenta pienākumu, un tad nekavējoties pēc šīs sanāksmes jūs saņemsiet ziņojuma projektu. Uh, Paldies, vai ir kādi komentāri no komitejas eh, tautas partijas pārstāvs lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji kungs, ļoti īsi tikai divi eh, jautājumi. Pirmais no mūsu grupas es gribētu jūs, eh, gribētu apstiprināt, ka mēs atbalstām jūsu laika grafiku un jūsu priekšlikumus. Uh, Un mēs arī gribētu pateikties par to informāciju, ko mēs saņēmām no komisijas pārstāvja. Un es domāju, ka ir vajadzīgs arī ļoti īs eh, politisks paziņojums, un es domāju, ka visi interkomitejas eh, locekļi piekrīt, ka eh, šis jautājums ir steidzams, jo mēs eh, šis, šī ir daļa no mūsu palīdzības Ukrainai demokratizācijas procesā. Paldies! Vai vēl kādas grupas, citas politiskās grupas pārstāvs gribētu izteikties? The point is whether you agree on timetable. Vai jūs eh, piekrītat šiem termiņiem, ko es eh, iesaku komitejai, un kas jau bija kā daļai apstiprināti iepriekšējā sanāksmē? Tātad Alde grupas pārstāvim vārds jūs gribat komentēt? Oui, monsieur le président, euh, Je voulais intervenir euh, sur le sujet que vous avez. Paldies. Es euh, tikai gribētu euh, pieminēt vienu jautājumu, ko jūs minējāt par šīm problēmām, um, uh, kas ir komisijai, tātad klausoties komisijas uh, pārstāvju atbildes Es redzu, ka komisija ir apņēmusies e, rīkoties. E, un darīt to, ko e, komisija ir tiesīga darīt pēc Lisabonas līguma. Tā tad arī šī parlamentā komiteja grib izpildīt savu lomu. Man ir jautājums komisijas pārstāvim. Uh, Eiropa parlamenta sesijā 27. novembrī komisija apsolīja izmantot parasto likumdošanas e, procedūru, kur palīdzība tiek skatīta individuāli visos gadījumos, un komisija to e, solīja darīt līdz tam laikam, kamēr tiks pieņemta regula e, Es gribētu zināt, vai priekšlikums ir sagatavots šādai regulai, un ja nav eh, tāda priekšlikuma, tad kā tas varētu tikt sagatavots? Tad, tad projekts eh, par eh, šo izskatīšanas kārtību. Priekšsēdētāji kungs ir projekts, pie kura tiek strādāts, bet mēs vēl nevaram apstiprināt. Mēs vēl nevaram šodien paziņot, ka kaut kas ir apstiprināts. Mēs jūs informēsim. Tikko jaunā komisija būs stājusies amatā, tātad līgums par makrofinansiālo palīdzību. Vai ir vēl kādi komentāri? Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt īsts jautājums komisijai. Neviens nav minējis gaidāmās vēlēšanas Ukrainā. Varbūt jūs varētu informēt, vai eh, vēlēšanas var ietekmēt šīs eh, sarunas. Tātad vai komisija ir komentāri par iespējamo vēlēšanu ietekmi? Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Vēlēšanas Ukrainā notiks tuvākajā laikā, un mēs eh, neturpināsim procesu pirms vēlēšanām. Mēs esam jau iesnieguši Ukrainai eh, memorandu bet mēs nevaram neko noslēgt pirms vēlēšanām, tātad mēs gaidīsim vēlēšanu rezultātu. Es domāju, ka mēs varam iekļauties eh, termiņos arī šādā gadījumā, ja mēs eh, gaidām vēlēšanu rezultātus, un tad eh, pavasarī mēs varētu nonākt līdz nākošam posmam, līdz maksājumam. Uh, Tātad es nosūtīšu jums savu e, ziņojumu projektu, un tad 27. janvārī mēs to varam apspriest. Devītais punkts - viedokļu apmaiņa par vispārējo priekšrocību plus e, sistēmu un Šrilanku. Par to mēs vienojāmies pirms daudzām vairākam nedēļām, un mums uh, ir eh, vairāki runātāji un diskusiju dalībnieki. Tātad jums ir, mums ir eh, maksimums 70 minūtes. Tātad vārds runātājiem, tātad divi uz desmit minūtēm. Un pēc desmit minūtēm temšu tad ievērot laiku, un tad uh, citiem dalībniekiem 5-6 minūtes un nevairāk. Tātad dažas piezīmes, lai jums būtu skaidrs, par ko mēs runājam. Uh, eh, Tad tad šīs vispārējā priekšrocības sistēma tika eh, lietota jaunatīstības valstīm, tad tas tiek darīts no 1970. gada. Ir izveidotas eh, šī īpaša šī papildus sistēma GSP kas vēl papildus samazina importa nodevs vai vispār tās atceļ, lai attīstītu jūtīgas eh, jaunatīstību valstis, kas eh, ievieš un izpildā cilvēktiesību darba un eh, vides standārtus. Un bez tam ir valstīm jāievēro vairāki noteikumi, ir jābūt ratificētiem un eh, ievērotiem visiem līgumiem, kas ir minēti trešajā pielikumā, un ir jāpieņem eh, regulāra eh, kontrole un pārbaudes, un arī valstis ir jāuzskat, jābūt, šiem valstīm ir jābūt īpaši jūtīgā e, stāvoklī. Tā tad e, ja likumdošana nav efektīvi izmantot, ieviesta, tad šī sistēma nedarbojas. E, Šrilanka no 2005. gada jau izmanto šo VPS plus sistēmu. Komisija nolēma, ka ir jānovērtē, cik efektīvi tiek eh, Šrilankā īstenotas cilvēktiesību eh, konvencijas. Komisija 2008. gadā sāka šo izmeklēšanu, un 19. oktobrī pagājušā gadā tā tika pabeigta, un ziņojums tika apstiprināts. Komisija secina, ka Šrilankas likumdošana ieviešot eh, starptautiskās konvencijas, īpaši pilsoņu un politiskās tiesības un konvenciju pret spīdzināšanu un necilvēcīgiem sodiem un eh, konvencija par tiesām nav efektīvi ieviesta eh, Šrilankā. Pagājušā gada decembrī komisija ieteica uz laiku apturēt eh, šīs priekšrocības eh, Šrilankai, un tagad, ja šis priekšlikums tiks apstiprināts, tad tas ir jādara divu mēnešu laikā, tad eh, sešus mēnešus vēlāk stāsies spēkā šis atsākums, kā ir minēts VPS noteikumos par ieviešanu. Eiropas parlamentu īpaši interesē šis lēmums par iespējamo eh, apturēšanu uz laiku, tāpēc mūsu komisija, komiteja eh, organizēja viedokļu apmaiņu ar Šrilankas pēstnieku un nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, ko interesē šis jautājums. Tātad Mums eh, ir ļoti kompetenti un zinoši runātāji šodien, kas piedalīsies diskusijā un piedalīsies arī Šrilankas eh, vēstnieks. Tātad es priecājos eh, redzēt arī Zinekungu, Šrilankas vēstnieku šeit. Tad tālāk runās Haiz Sinants, Tamil solidaritātes starptautiskais koordinators, un tad nākamais ir tātad šie būs divi galvenie runātāji, tālāk eh, Reikungs būs Britu tirniecības uzņēmuma pārstāvis un uh, eh, Rasel kungs, kurš ir viens no referentiem. Tātad sāksim ar diviem galvenajiem runātājiem. Mēs paldies vēstniekungam par piedalīšanos šajā sanāksmē, un tagad jums vārds lūdzu desmit minūtes. Priekšsēdētāji un komitejas locekļi. Šlinka ir priecīga par šo iespēju izteikties par šo svarīgo jautājumu. Šrilankā nesenajā vēsturē bija pavisam nopietni notikumi. 2008. Eh, gada oktobrī tika pielemts, nolemts uzsākt izmeklēšanu par Šrilanku. Mēs ar cieņu piekritām šim lēmumam, bet Šrilanka principā tomēr nepiedalīsies šādos procesos mums liekas, ka tas nebija atbilstošs un nepieciešams lēmums, jo mēs konstruktīvi piedalījāmies sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām, kā, protams, arī ar ANO institūcijām. Mēs zinām, ka ir šādu preferenču saņēmēji, kas, pret kuriem nav uzsākta izmeklēšana, lai gan viņi ir pārkāpuši attiecīgās ANO konvencijas. Uh, Šrilanka šādas konvencijas nebija pārkāpusi. Tomēr tika apgalvots, ka Šrilanka neatsaucīgi uzklausa uh, Eiropas Savienības diskusijas proc, uh, prasības, savukārt Šrilanka turpināja uzcītīgi diskutēt un strādāt ar Eiropas Savienību, izmantojot diplomātiskos kanālus. Uh, un to arī atzina Eiropas Savienība. Šrilanka uzskata, ka objektīva procesa laikā šīs te šaubas eh, varētu kliedēt. Šrilanka arī ir darījusi visu, lai Eiropas Savienības institūcijas realitātei redzētu, kas notiek eh, tajā laika posmā, kad Šrilankā bija ārkārtas eh, periods un lieli nemieri. 2009. gada eh, maijā mēs sakāvām tamilu kaujiniekus un uzsākās normāla dzīve. Tātad ziņojums ir publisks. Mēs sniedzam savus komentārus, kas bija visaptvaroši. Mūsu novērojumi rādīja, ka mūsu vērtības tika sīki izpētītas un sīki novērtētas ārkārtīgi diskriminējošā gaismā. Un tas bija tieši uh, attiecīgo pa, uh, pasaules tirzniecības organizāciju prakšu pārkāpums. Situācija Šrilankā ir būtiski uzlabojusies, un Eiropas parlamenta uh, steidzamā rezolūcija, eh, kas tika pieņemta oktobrī, arī uz to norādīja, kā arī citas Eiropas Savienības institūcijas to atzina. Tātad Šrilankā situācija vēl ir uzlabojusies kopš tā laika. 2009. gada tātad eh, Tamilu Eh, ciemi ir pārvērsti par atvērtām nometnēm. Eh, šim te nometnēm, šīm ciemiem ir piekļuvis starptautiskām organizācijām, un vizīšu skaits ir palielinājies. Visi bērnu kaujinieki ir reha, rehabilitēti un rehabilitēti. Tikai no 2008. gada decembra tikai viens bērns ir uh, atklāts kā dalībnieks kaujinieku operācijās uh, saskaņā ar uh, eh, UNDP datiem. Un pašlaik tiek runāts par to, kāda veida soda mēri varētu tikt pieņemti. Uh, tika uzsākt arī prezidentāla izmeklēšana par cilvēktiesību pārkāpumiem pēdējā konflikta fāzē, netika atklāt šādi pārnākumi un arī netika atklāts, ka cilvēki pazusta bez vēsts samazinās arī to incidentu skaits, kas tika reģistrēta 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Piemēram, 2009. gadā bija trīs šādi incidenti - 820 un 763. Jāsaka, ka uh, pat viens ir pārāk daudz, bet nu, ir redzama tendence. Un tikai ir, ir reģistrēts tikai viens uh, mēģinājums nolaupīt žurnālisti 2009. gada otrā pusē. Mēs esam uzsākuši izmeklēšanu ar vēl stiprāku pieeju, eh, lai nodrošinātu, ka visiem cilvēkiem, kas ir apsūdzēti, būtu pieejama, eh, tie, būtu pieejama eh, tiesas izmeklēšana un viņu lietas izskatīšana tiesā. Visas kopienas Šrilankā uh, arī tiek uzklausītas. Visas Tamilu partijas piedalās eh, prezidentu, prezidenta vēlēšanu kampaņā un tiek iekļauts pat tādas grupas kā Tomila Solidaritāte, eh, kas mm, šeit tiek pārstāvīts šodien, bet viņi ir izvēlējušies boikotēt vēlēšanas. Tātad šiem cilvēkiem ir uh, lielas izvēles iespējas pretēji tam, kā šī diaspora vēlas norādīt. Tomēr Eiropas institūcijām ir joprojām tāds eh, psiholoģisks aizspriedums par to, kas eh, reāli notiek Šrilankā. Objektīvi sakot, Eiropas komisijai būtu uh, jāņem vērā tās būtiskās izmaiņas, kas ir notikušas Šrilankā un jāveic drastiski pasākumi attiecībā uz VPS plus pasāku, eh, ierobežojumu atcelšanu. Tātad komisijas lūgums uz laiku apturēt eh, VPS tika izziņots tajā brīdī, kad uzsākās prezidenta vēlēšanu kampaņa, un tādējādu uh, radās šaubas uh, par uh, to, ka šis datums ir izvēlēts nejauši. Šrilankai ir ilgstošas konstruktīvas attiecības ar Eiropas Savienību, un mēs vēlamies tās turpināt, lai risinātu jautājumus, problemātiskus jautājumus, kas uh, nekompromitē Šrilankas nacionālās intereses. Šrilanka vēlas sagaidīt uh, šādu attieksmi no Eiropas Savienības, nevēlas, lai mums nostād, uzstādītu mērķus, kas nav izpildāmi, un mēs vēlamies, lai uh, visi pasākumi būtu izpildāmi nacionālajā politikā. Ja e, šie ierobežojumi netiks atcelti, tad Šrilankas cilvēki cietīs mūsu valstī svarīgā laikā. Eh, ja, limit, ja ierobežojumi netiks atcie, atcelti, tie ierobežos to cilvēku darbu, kas strādā ne tikai apavu ražošanas industrijā, bet arī citās ražošanas nozarēs. Eiropas Savienība apgalvo, ka vēlas palīdzēt, bet tie, kuri, eh, tos, kurus negatīvi ietekmējis konflikts, eh, Eh, papildus šiem cilvēkiem eh, negatīvu ietekmi jutīs arī cilvēki, kurus jau uh, negatīvi ietekmēja nesenais tsunami. Tamilu konflikts ir ilgs jau trīs desmitgades, un man liekas, ka mēs varēsim stāties pretī šim izaicinājumam, kā tas ir nepieciešams. Bet es negribētu, ka mums tiek uzklauts papildus sloks, un tas ir jautājums, kas padomē, komisijai un eh, parlamentam būtu jāatbild. Tātad šo te preferenču sistēmas uh, apturēšana ir, nav mehānisks process, tam būtu jābūt objektīvam un jāskata reālā situācija tajā brīdī, kad uh, šādi ierobežojumi tiek piemēroti. Eiropas Savienībai būtu jāsaprot tās praktiskās e, grūtības, ar kurām saskatās, saskarās daudzas šīs te sistēmas saņēmēja valstis. Un es saprotu, ka šīs schēmas e, noteikumi var ņemt vērā citu valstu situāciju, bet es nesaprotu, kāpēc tas netiek piemērots Šrilankai. Šrilanka cer, ka uzvarēs saprāts Un ir skaidrs, ka daudzām Eiropas Savienības valstīm ir nācies saskarties ar līdzīgām situācijām e, eh, savā valstu vēsturē, piemēram, cīņā pret terorismu, demokrātijas iegūšanu un tā tālāk. Tātad nobeigumā es gribētu teikt, ka es gribētu lūgt šīs te komitejas locekļiem uh, kas ir atbildīgi par Eiropas Savienības tirzniecības politiku, e, gribētu, lai šī te komiteja parlaments kopā ar citām Eiropas Savienības institūcijām pārskatītu esošos lēmumus. Paldies! Jūs esat arī ievērojis e, noteikto laika ierobežojumu. Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu e, otrajam referentam, kas ir eh, Tamilu solidaritātes starptautiskais koordinators. Tātad arī jums 8 līdz 10 minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies parlamenta eh, eh, locekļi un komitejas locekļi. Pašreiz situācija Šrilankā var tik raksturota kā moderns holokausts, kur notiek etniskā tīrīšana un spīdzināšana. Piemēram, uh, ANO apgalvo, ka pēdējo mēnešu, kara mēnešu laikā tika ap, nogalināti 7000 cilvēku, 10 tūkstoši ievērot un vairāk kā 100 tūkstoši joprojām uzturas bēgļu nometnēs. Un tā ir viena no sliktākajām situācijām pasaulē. Neatkarīgie žurnālisti joprojām nevar īsti iekļūt šajās, eh, šajos reģionos. Eh, žurnālisti tikai tie, kas atbalsta valdību, var tiek ielaisti un tad viņus pavada pavadošais personāls. Cilvēku ķermeņos joprojām var atrast šrapneļu pēdas. Es esmu no Džafnes pilsētas pats, es esmu runājis ar cilvēkiem no turienes, un mums ir informācija, ka nometnēs netiek ielaisti neatkarīgi žurnālisti, cilvēki nevar no nometnēm izkļūt, jo tās tiek apsargātas un ir ar dzeloņdrātīm apjostas. Joprojām pastāv tranzīta centri, kas ir līdzīgi tām nometnēm, no kuriem viņi ir, no kurām viņi ir aizbraukuši vai aizgājuši. Tātad viņi tiek nodalīti no, citas, no citām sabiedrības daļām, viņus iebiedējot. Uh, starptautiskā krīžu grupa, ko vada, er, ko vada Kristofers Patents, ir uzrakstījuši ziņojumu par valdības, eh, par valdības eh, meliem. Vairāk kā 13 tūkstoši jauniešu tiek uh, turēti speciālās nometnēs, un valdība neziņo vai neatklāja, kas īsti notiek šajās nometnēs. Neviens īsti nezina, kas tur vispār ir ieslodzīts. Zinātnes un tehnoloģijas ministrs nesenajā vizītē Londonā apgalvoja, ka pat astoņgadīgi bērni tiek turēti šajās moku nometnēs. Nesen publicētos video materiālos uh, tika parādīts, kā cilvēki tiek brutāli kā cilvēki tiek brutāli nogalināti, piemēram, sievietes tiek izģērbtas un nogalinātas. Ir arī atsalieka ziņojumi par, par uh, cilvēku spīdzināšanu, par izvarošanu šajās nometnēs. Mēs varam redzēt uh, pavisam nesen, piemēram, incidentā Kolombo pilsētā, kad cilvēks tika vajāts un pēc tam nogalināts. Ir brutāli uzbrukumi politiskiem oponentiem un žurnālistiem, un tie ir bieži. Žurnālists Lēns tika mm, ieslodzīts cietumā uz 20 gadiem par divu rakstu uzrakstīšanu. Es patiešām abrīņoju tos žurnālistu, kas kā varoņi cīnās pret uh, valdības brutalitāti. Viens no šādiem žurnālistiem ir nogalināts. Tā tad ir redzams, ka visi valdības oponenti eh, baidās par savu dzīvi un ir noraidījuši ierad, ierašanos, eh, noraidījuši ielūgumu ierasties šajā komitejā. Ja es nedzītu ārzemēs, arī es būtu atteicies ierasties. Mūsu kandidāts eh, prezidenta vēlēšanās apgalvo, ka šī te prezidenta vēlēšana kampaņa ir visbrutālākā eh, visā valsts vēsturē. Kāds mūsu aktīvists ir nošauts. Tieši tāpēc mūsu organizācija aicina boikotēt prezidenta vēlēšanas uh, Un mēs sakam, ka otrs prezidenta kandidāts īstenībā nav nekāda alternatīva Šrilankas cilvēkiem. Viņam nav īstas programmas par to, kā tad uzlabot eh, situāciju nabadzīgiem cilvēkiem. Amnesty International Šrilankā publicēja ziņojumu par to, kā valdība ļaunprātīgi izmanto savu varu. Uh, Šrilankas valdība apgalvo, ka karo pret terorismu. Mūsu organizācija neatbalsta terorismu. Mēs esam nosodījuši citu Tamils, eh, eh, mēs esam nosodījuši Tamils tīģeru aktivitātes un uzskatus, bet nekas nav īsti salīdzināms ar Šrilankas valdības piekopto terorismu. Uh, Mums ir jāatceras, ka bija noteik, notikumi, kas noveda pie, eh, pie agresivitātes, pie problēmām ar tamilu minoritāti. Arī citas valstis, piemēram, Ķīna, Irāka un Pakistāna atbalstīja Šrilanku eh, cīņā pret mūsu minoritāti, un uz visu šo valdību rokām ir asinis. Uh, Un tāpēc es uzskatu, ka valdību nedrīkst atbalstīt, ja tā turpina pārkāpt mūsu tiesības un turpina agresiju pret savu tautu. Un tieši tāpēc pareizi ir nemaksāt um, naudu saskaņā ar VPS plus sistēmu, jo ir daudzi ziņojumi par situāciju Šrilunkā. Un Šrilanka ir vienā no pirmajām vietām par cilvēktiesību pārkāpumiem valstī un eh, konkrēti arī mūsu reģionā. Ja šie te maksājumi tiks veikti, tad tā tiks palīdzēts mūsu valdībai, jo, piemēram, tie maksājumi, kas tika piešķirti pēc tsunami, īsti, eh, īsti eh, nesniedza palīdzību tsunami upuriem, jo, piemēram, cilvēki, kas strādāja tekstila industrijā, pēc tsunami zaudēja savus darbus. Valdība arī īsti neko nedara, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, neskatoties uz lielo palīdzības apjomu, eh, ko citas valstis eh, Šrilankai piešķīra. Lielākā daļa naudas nonāk valdošās dinastijas un viņu draugu un ģimenes locekļu kabatās, un viņi uzbrūk cilvēku demokrātiskajām tiesībām. Rača Baksa ģimene ir visbagātākā e, šajā reģionā. Tātad visa palīdzības nauda tiks izmantota, lai nodarītu vēl lielāku ļaunumu tautai. Un, ja šie te maksājumi ir apturēti, tad tas ir skaidrs signāls valdībai, bet tas, diemžēl, ir par maz un par vēlu. Visa palīdzības summa vai visi palīdzības maksājumi ir jānovirza tieši cietušajiem. Uh, caur dažādu veidu komitejām un, un, un tiešās pārstāvniecības institūcijām. Un šeit es nerunāju tikai par tamiliem, bet arī par, piemēram, musulmaņiem, kuru tiesības joprojām tiek apspiestas. Šīs te valdības zvērības turpināsies, eh, neskatoties uz eh, nākošo vēlēšanu rezultātiem. Mēs redzam, ka eh, valdošās ģimenes, valdošās dinastijas ir apsūdzētas par cilvēktiesību pārkāpumiem un par kara noziegumiem. Un ja šīs eh, ģimenes paliks pie varas, tad cilvēku tiesības joprojām tiks ierobežotas. Un jums būtu jāpauņem lēmums ļoti uzmanīgi, ņemot vērā ceturdaļu miljona cilvēku situāciju. Šie cilvēki tiek turēti nometnēs, Un runājot par procentālo īpatsvaru, tad tas ir, tad tā ir visu Tamilu lielākā daļa. Un šī valdība zvērīgi attiecas pret savu tautu un pret saviem cilvēkiem. Paldies! Paldies! Tad tagad eh, mums uzstāsies uh, opozīcijas puses divas. Nezinu, vai komisija vēlas komentēt šobrīd. Un piedalīties šajā viedokļu uzklausīšanā, vai tā ir, vai komisija vēlas izteikties? Tā tad īsts komentāri no komisijas. Paldies, priekšsarētāji. Komisija ir gatavi līdzdarboties šajā diskusijā. Ja jūs mums dodat vārdu, mēs varam izteikties šobrīd, bet ja vēlaties, lai mēs nogaidītu, lai vispirms izteiktos visi citi, un tā skaitā šīs komitejas locekļi, mēs esam gatavi izteikties pēc tam arī tā kā, kā jūs lemsiet, priekšsarētāji. Tagad, eh, kā mēs esam vienojušies iepriekšējā komitejas sanāksmē, tad esam uzaicinājuši arī dažus ārējos ekspertus, kas piedalās šeit eh, nevis kā oficiāli referenti, bet gan kā eh, vienkārši situācijas komentētāji došu vārdu Greja kungam, pus piecām minūtēm, kurš ir Britu konsorcija pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka uzaicinājāt mani. Mēs pārstāvam Britu mazumtirdzniecības konsorciju un eh, pārstāvam aptuveni 80% tirgus daļas. Vairāki no nu, mūsu locekļiem jau gadiem ilgi sadarbojās ar Šrilanku. Uh, un eh, mēs pārsvarā par apģērbu tirzniecību runājam. Eh, sadalīšu savu uzstāšanos divās daļās. Vispirms, eh, kāpēc mēs iepērkam preces no Šrilankas, un pēc tam nedaudz par pašpriekšrocības sistēmas principu. Teikšu tā, ka Šrilanka ir pārgājusi tikai un vienīgi no griešanas un šūšanas pamat procesiem, šobrīd jau tādiem visaptvarošākiem piegādātājiem. Un, un, apgalvot tajā pašā laikā, ka viņi ir e, ekolo, ekoloģisko principu ievērojoši e, piegādātāji un tādējādi šogad laikā ir principā nonākuši situācijā, ka šobrīd viņi kā piegādātāji izpilda visus vidas sociālos standarts, un Āzijā viņu šīs ražošanas līnijas ir viens no tīrākajām, ja tā varētu teikt, un tādējādi tas viņiem ļaus arī iekār, iekarot tirgus pasaulē. Un tieši tādā veidā šī valsts ir spējusi nodalīt sevi no citiem uh, zemāku cenu piegādātājiem. Un eh, Šrilankas tekstila industrijai noteikti ir lielas priekšrocības. Un šobrīd arī izmaksas ir viņiem eh, pieaugušas un tā peļņa, kas ir iegūstam vietējiem tekstilu rūpniekiem, ir ļoti neliela. Uh, Protams, ka sociālajie un vidas jautājumi ir aktuāli, bet izskatās, ka viņi nav gatavi maksāt par to papildus. Līdz ar to tiek izdarīts papildus spiediens uz eh, tekstilrūpniekiem un varētu būt arī tāda situācija, ka tīri ētiski viņi nebūs vairs eh, izdevīgi kā piegādā, piegādātāji. Un eh, šobrīd eh, es varu arī paskaidrot, kāpēc eh, Šrilanka mums ir pievilcīga kā piegādātājs. Un attiecībā uz šo priekšrocības sistēmas eh, plus principu, tad jāsaka, ietekme, protams, ka katrā no šīm jomām ir atšķirīga. Ir šī pamata piegādas plūsma kuru izmanto lielākā daļa mazumtirgotāji. Šobrīd var to raksturot ar to, ka viņiem ir vairāk iesaistītie dalībnieki, vairāki posmi, un mazumtirgotāji iepērk jau gatavus apģērbus. Un tas ir tāda oportunistiska e, stratēģija, kas nozīmē, ka jūs esat iepirkumus e, tālāk nodevuši kā ārpakalpojumu aģentiem vai starpniekiem, kas vienkārši meklē labāko produktu par labāko cenu cenu. Un šajā jomā cena ir būtiskākais pamatfaktors. Un tam zināmu ietekmi, protams, rada šī VPS plus sistēma. Un Tas e, nozīmē to, ka e, ir nepieciešams arī noteikti cik liels e, naudas līdzekļus ir nepiespējams uzglabāt un ar šādu piegādes ķēdi uh, kas principā ir kaut 70% tirzniecības apjoms starp Eiropas Savienību un Šrilanka, tad, protams, ka šīs priekšrocības sistēmas apturēšana nozīmētu, ka tirzniecība pieaugs ar tādām valstīm kā Vietnama, Bangladeša un citas reģionu valstis. Savukārt otrs modelis, vertikāli integrētais, eh, ir ļoti nozīmīgs partners un uh, uz tiem šīs sistēmas atcelšana neatstās tik lielu ietekmi. Tā, tās, tas nozīmē to, ka mums pieder vairākas, uh, uh, vairāk posmu šajā procesā, arī tā skaitā pašas rūpnīcas. Un, protams, ka finansiāli tas nozīmēs, ka šīs sistēmas atcelšana atstās ietekmi, bet tā pašā laikā ir iespēja iespējama tāda situācija, kad ilgtermiņā viņi nevēlēsies atteikties no, no šīs sadarbības. Un, eh, Es teiktu, ka šāda situācija novedīs pie tā, ka daudz eh, mūsu klienti bankrotēs. Tas nozīmēs, ka principā lielā daļa no klientiem mazumtirgotājiem nevēlēsies papildus piemaksāt par to, ka tiek ievērot augstākie ētiskie standarti, kas principā novedīs arī pie apdraudējuma un ASV un Eiropas protekcionismu. Līdz, līdz ar to tas, um, manuprāt, arī zinām mērā apdraud iztiku mums nākotnē. Jā, paldies! Tagad vārds Raselkungam. kungam kurš piedar pie organizācijas žurnālisti bez robežām. Paldies, ka esat ieradušies, lai piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Labdien! Paldies, priekšsarētā kungs! Manuprāt, šīs debats ir interesants par Šrilanku eh, kā valsti, bet tā pašā laikā arī eh, par eh, labu pārvaldību un citiem jautājumiem. Un uh, tad, kad Eiropas komisija uzsāka savu izmeklēšanu, mēs iesniedzām šo, savu ziņojumu, tas bija vairāk kā gada atpakaļ, situācija bija vienkārši dramatiska, bija tik daudz uh, aizturēšanas gadījumu, cilvēku nolaupīšanas, nogalināšanu, un uh, valdība vērsās pret visiem, kas kritizēja viņu. Un e, valdība bija tā, kas virzīja šo karu. Šobrīd skaitļi ir uzlabojušies, situācija iepriekš bija ļoti slikta. Tomēr tā pašā laikā, manuprāt, valdība nav pilnībā īstenojusi tās apņemšanās un tos solījumus, ko viņa izdarīja šīs izmeklēšanas sakarā. Un izmeklēšana tieši bijusi e, tiešām ar lielu ietekmi jo ar to apstiprinājās arī daudzi apgalvojumi, ka situācija kļūst ar vien sliktāka un ka valdība neievēro pamat konvencijas. Tāpat eh, izmeklēšana bija svarīga arī tādēļ, ka tā eh, izdarīja zināms spiedienu uz valdību, un tas parāda arī eh, kaut vai pierāda šo situāciju arī fakts, ka uh, pats vēstnieks ir šodien šeit, lai aizstāvētu viedokli. Uh, tas, ko mēs vēlamies panākt, ir pamata uh, pilsoņu brīvību, ievērošanu, vārdu brīvību tā skaitā. Un, un šis, protams, ir ļoti svarīgs, it īpaši tajā aspektā, ka pēc divām nedēļām ir vēlēšanas. Uh, Un mēs ļoti rūpīgi uzraugam eh, pēdējā laikā, kas notiek presē. Vēstnieks pieminēja tikai vienu eh, gadījumu, kas ir eh, pieminēts mūsu mājaslapā, bet es vēlos paskaidrot. Tas, ka mēs to kaut ko neiekļaujam mūsu mājaslapā, nenozīmē, ka tas nenotiek. Un vakar Es runāju par jaunākajiem datumiem. Žurnāliste no BBC eh, viņai uzbruka un viņai sita ministrijas pārstāvs. Un tai pašā dienā drošības spēki veids eh, reidu raidstacijā, kas eh, īstenoja tādu žurnālistisko izmeklēšanu Un eh, pirms gada tika nogalināts viens raidorganizācijas vadītājs, un līdz šim, pat šim brīdim nav notikusi eh, nopietna izmeklēšana. Valdība eh, apzināti kavē šo izmeklēšanu, tiek likti visādi šķēršļi, un ja, jaunais redaktors ir jau saņēmis pirms vairākām nedēļām nāvs draudus, Un tad tiek izmantot sarkanā tinta, tāpat kā arī iepriekš līdzīgos gadījumos, Kaut, un kaut arī situācija nav tik slikta, kā tā bijusi kara laikā. Bet eh, mēs, protams, atrodamies arī eh, pēc kara posmā, bet eh, daudz kas liecina arī par to, ka valdība nav izbeigusi kardarbību. Kāpēc žurnālisti nevar doties uz šo tamilu apdzīvotājiem teritorijām, uz bēgļu nometnēm? Uh, kāpēc nav veikta izmeklēšana kardarbības zonās, kāpēc žurnālistiem joprojām ir jāgaida uz vīzu saņemšanu, lai atspoguļot prezidenta vēlēšanas. Un ir skaidrs, ka eh, pieļauti tiek tikai tie žurnālisti, kas atbalsta valdības propagandu. Kāpēc eh, pārējie žurnālisti nevar piekļūt eh, šai informācijai? Kāpēc cilvēkiem, cilvēki tiek spiesti pamest valsti, baidoties no ieslodzījuma? Mēs joprojām neesam saņēmuši atbildes uz šiem jautājumiem, un tā tik tiešām ir, kad desmitiem tūkstoši cilvēki tik tiešām ir izlaisti no bēgļu nometēm, bet tas jau ir tikai normāli. Valdība apgalvoja, ka tie esot bijuši Tamil tīģeru e, ķīlnieki, bet kāpēc tad viņi pēc tam tika e, ieslodzīti atsevišķās nometnēs? Un es vēlos izteikt uh, atbalstu varonīgiem cilvēkiem, kas e, spēj baust informāciju par to, kas faktiski notiek uz vietas. Šī informācija ir ļoti svarīga un mums tiešām e, rada prieku tas, ka parlaments e, uzskat šo jautājumu par gana būtisku un mums vajadzētu aicināt Šilanks valdību ievērot konvencijas un uh, Nu, atsevišķas valsts varbūt atrodas sliktākā pozīcijā, bet tas nav attaisnojums. Tās tomēr ir valdības uh, pienākums ievērot attiecīgās konvencijas un ievērot tās prasības un uh, pilsoņu brīvības. Mums ir tāpat arī jautājumi, kāpēc prezidents pēc kara eh, beigām devās uz Birmu. Tātad pirmā starptautiskā vizīte bija uz Birmu, lai pateiktos ģenerāļiem par atbalstu, paskaidrojot, ka tas ir pareizais veids, kā apkarot terorismu. Un eh, es varu apgalvot, ka viens no ieslodzēt, ieslodzītajiem, eh, kas tika ieslodzīts, bija arī tie, kas cīnījās šai karā. Un, eh, ja valdība neievēro pamat konvencijas, viņiem tad būtu jārēķinās ar to, ka šis priekšsacības sistēma netiek piemērot valstī. Paldies! Šī diskusija tad attiecīgi turpināsies ar komitejas locekļu līdzdalību. Eh, pirms tam gan īsa piezīme par to, ka Muskardīnī kundze aicināja informēt e, komiteju par viņas nostāju. Es e, izplatīju jums viņas rakstisko viedokli, bet vēlējos jūs painformēt, ka viņa iebilst pret šī priekšrocības sistēmas statusa atcelšanu jo viņi uzskata, ka situācija ir mainījusies kopš izmeklēšanas brīža, ko komisija veica. Šobrīd došu vārdu citu kom komitejas biedriem. Pirmais ir sociāla demokrāta pārstāvs. Um, very... Oh, vai es varētu jūs izteikties īsi? jo mums ir tikai 17 minūtes. Tad man ir jādod arī vārds komisijai. Un um, un uh, mūsu ielūgtajiem runātājiem lūdzu, cik īsi vien iespējams. Jā, iepriekš tāda sākotnēja piezīme. Uh, par to jau mēs arī runājām, ka visos starptautiskajos ziņojumos gan uh, valstisko, gan nevalstisko organizāciju ziņojumos bija redzams, ka pat tāda. Um, ka, ja kara laikā ir veiktas um, ārkārtīgi nežēlīgas darbības, uh, kas ir pasliktinājuši situāciju. Startautiskie līgumi, civiltiesības um, un tam līdzīgas lietas tiek pārkāptas joprojām, joprojām notiek spīdzināšana. Un no otra pozīme uh, - cīņa pret uh, partizāņiem ir saistīta ar represijām, kas tiek veiktas akli pret, visu, pret visiem iedzīvotājiem. Un uh, ar šo jēdzienu terorisma apkarošana tiek attaisnotas visas rīcības, visas darbības, kas veiktas pret tamiliem. Un viņi vienkārši grib pateikt patiesību un izpētīt zināmas noziegumus, kas ir paveikti, piemēram, ieslodzīto nometnēs, kura piekļuve ir ļoti ierobežota. Mēs redzam, ka Mēs šeit saredzam tieši aizsardzības ministra atbildību arī tajā, ka apdar. Arī tajā apstāklī, ka žurnālisti tiek tieši apdraudēti. Eiropas Savienība nevar uh, iziet no pieņēmuma, ka uh, situācija šeit uzlabojās, jo uh, trešā piezīme. Uh, Eiropas Savienība nevarētu atbalstīt Šrilankas iestādes arī turpmāk. Mums ir nepieciešams dialogs un viedokļu apņēņa, protams, tomēr VPS plus ir politika, kas ir saistīta ar zināmiem pienākumiem, kuri ir jāpilda. Un uh, es biju nedaudz izbijies, kad Alisters Grēs uh, teica, ka uh, Šrilanka ir um, paradīze ilgspējīgai attīstībai. Un šeit man nāk prātā kāda diža Eiropieša uh, teiciens, viņš bija mans tautietis. Viņš sacīja, ka pirmais upuris karā ir patiesība. Karam ir jāpieliek punkts, un um, tur ir jāatrod politisks risinājums. Ir jāievēro individu tiesības, un uh, Šrilankai ir jāievēro savas starptautiskās apņemšanās, kas attiecās uz uh, spīdzināšanu un cilvēktiesībām. Tas ir vismazākais, ko mēs varam prasīt. Ja mēs vēlamies saglabāt tādu sistēmu kā VPS. Liels paldies! Man ir vairāk cilvēki pieteikušies runāt. Varbūt uh, divas minūtes būtu pietiekams laiks, un es tagad došu vārdu Zaradievam, Zaradievam no. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties vēstniekam un visiem runātājiem par to, ka viņi sniedza tik detalizētu situācijas raksturojumu. Tas nemaz nav viegli, un es gribētu, es gribētu teikt, ka tā ir tālu no perfektuma. Pat Rosaukungs, kurš ļoti kritiski izteicās, minēja, ka salīdzinājums ar to, kāda situācija bija pirms gada, vērojami ir uzlabojami ja situācija uzlabojas, un manā izpratnē tā tas, tas ir acīm redzami, tas notiek uh, lēnām, bet uh, pakāpeniski, tad uh, mums nevajadzētu spērt soļus, kas vēl vairāk pasliktinātu situāciju un varētu nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Protams, ka mums ir tiesības atsevišķos apstākļos izmantot tirzniecības instrumentus. Uh, kā politisku ieroci. Tomēr es nedomāju, ka šis ir tas gadījums. Mums vajadzētu padomāt divreiz par šo situāciju, un es domāju, ka mums būtu jāņem vērā arī šādu pasākumu ietekme uz nodarbinātību un sociālo situāciju Šrilankā. Mums uh, ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, un varbūt arī nedaudz pacietīgākiem. Paldies priekšsādātāji, ka pieminējāt uh, uh savu līdzpriekšsādātāju Muskardīnī kundzi, un uh, man ir jāsaka, ka lielā mērā es piekrītu viņas argumentiem, un viņas uh, viedoklis ir uh, ļoti kritisks attiecībā uz VPS uh, plus sistēmas atsaukšanu. Man ir jāsaka, ka arī man ir ļoti liels šaubas vai atsaucot šo režīmu mēs varētu dot uh, vairāk laba, ieguldīt nekā slikta. Paldies! Nākamais runātājs ir Pablo Salba, Eiropas Tautas partijas. Paldies priekšsādātājiem! Es vēlējos um, vispirms teikt, ka tad, kad VPS uh, plus tiktu atsaukta, uh, Un, ja vienlaikus notiktu pastāvīga sadarbība ar mūsu komisiju Šrilanku, tad um, tās rezultāts varētu būt tāds, ka VPS tiktu atjaunota. Šrilanka saskarās ar terorisma briesma ļaunumu, un uh, mums uh, būtu jācenšas uzmanīt situāciju, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu normālo situāciju. Ja nav vērojama soci, um, sociālā uzlabošanās, tad um, komisteja varētu šādu priekšlikumu izplatīt. Es domāju, ka nākamajos mēnešos mums vajadzētu par to vēl vairāk diskutēt, un ja situācija uzlabojas, tad uh, mums vajadzētu prasīt arī komisijas priekšlikumu. Uh, paldies, priekšsādātāji. Es, uh, man nav pārāk daudz laika. Un es gribētu zaļo vārdā atbalstīt to, ko sacījāt uh, jūs attiecībā uz pašreizējo situāciju un secinājumiem, kurus mēs no tā varam izdarīt. Manas uh, politiskās grupas vārdā es gribēju piebilst, ka Mēs uh, atbalstam VPS uh, plus principu Dienvidāzijas valstīm, lai viņas varētu labāk attīstīties arī citās jomās, bet kas attiecās sociālajiem un vīdes aspektiem, tad mēs uzskatām, ka tie ir jāsaista arī ar demokrātijas principiem. Darba ņēmējiem ir jābūt tiesībām demokrātiskā cīņā panākt uh, to, un uh, es domāju, ka Eiropas um, uzņēmēji nevarētu šeit, um, varētu šeit spēlēt zinām lomu. Mēs uzskatām, ka tad, ja VPS uh, plus tiktu atcelts, tad tas būtu jāsaist ar to, ka Šrilankas valdība nav pildījusi savas saistības. Uh, Vakardien mēs uzklausījām jauno komisāru un mēs atbalstījām viedokli, ka tirzniecība ir vektors, kas ļauj izdarīt Eiropas vērtību inventarizāciju, un mūs, mums savā komitejā vajadzētu atbalstīt to, ka VPS plus tiek atsaukta līdz situācijas uzlabošanai. Paldies, priekšsādātāji! Neviens nevēlas radīt situāciju, kas radītu problēmas parastajiem darba ļaudīm un nabadzīgajiem Šrilankas iedzīvotājiem. Nepavisam ne, bet tā ir Šrilankas valdība, kurai būs jānes pilna atbildība, ja šāds uh, lēmums tiek pieņemts, un uh, lēmumam par VPS plus atsaukšanu būtu jātiek pieņemam, jo Šrilankas uh, valdībai ir jāuzņemas pilna atbildība par to, ka tā pagātnē ir pārkāpusi savas saistības un uh, joprojām pārkāp uh, civilās tiesības un uh, cilvēktiesības gan attiecībā uz uh, Tamiliem, gan attiecībā uz žurnālistiem, pret eh, režīmu oponentiem. Un eh, vienkāršajiem mums eh, ir jāuzklausa vienkāršo cilvēku pieredze, jo tad, kad mēs runājam par tirzniecību ar Ameriku vai Āfriku, tad aiz visa tā stāv cilvēki, kuri kuriem ir jācieš no viņu tiesību pārkāpumiem. Mums ir jāuzklausa šie cilvēki, un, protams, ka šeit nāks arī valdības pārstāpji un mēģinās uh, pastāstīt pievilcīgu stāstu. Tomēr tas uh, neatbilst uh, realitātei, ko mēs dzirdam no vienkāršiem cilvēkiem. Mēs nevaram ticēt prezidenta Raģipaka valdības pārstāvjiem, jo par nelaimi. Mm, Uh, par laimi Šrilankas iedzīvotājiem pašlaik ir uh, iespēja izvēlēties no diviem kandidātiem - no militārajiem līderiem un prezidenta, kurš to visu vadīja. Uh, cilvēki mēģina šeit atrast alternatīvu, bet tas ir pavisam cits jautājums. Es pabeigšu teikumu nav pietiekami ar to, ka mēs sakām, ka situācija ir nedaudz uzlabojusies un ka mums ar to būtu jāsamierinās mēs runājam par žurnālistu iebiedēšanu un tā tālāk. Priekšsēdētājs pašlaik mēģina pārtraukt runātāju, un runātājs saka, ka tas nav pietiekami. Vārds Aldis grupas pārstāvim. Paldies, priekšsādātāji! Es esmu nedaudz apjucis, jo mēs pašlaik dzirdējām tik daudz informācijas, kas uh, šo diskusiju atšķir no citām. Mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem vairāku iemeslu dēļ. Vispirms mēs dzirdējām vairākus ziņojumus par situāciju Šrilankā, un tie ir ziņojumi, kas mm, nav, tie nevienmēr ir bijuši saskaņā ar ziņojumu, ko pirms dažiem, zi, dažām dienām publicēja starptautiskā krīzes grupa. Un tur bija teikts, ka situācija ir kritiska, kaut arī ir vērojami daži pozitīvi uzlabojumi, kuri mums būtu jāņem vērā. Uh, situācijas novērtējums Šrilankā ir negatīvs, bet perspektīvas rāda, ka tur uh, tiek uh, spērti daži soļi, lai situāciju uzlabotu. Es domāju, ka tas mums ir jāņem vērā, pirms mēs sākam, uh, pirms mēs veicam soda sankcijas. Es domāju, ka komisijas lēmums ir bijis nedaudz pārsteidzīgs ja valsts eh, tiek sodīta ar tirzniecības eh, sankcijām, ne tikai VPS plus atcelšanu, tad tam ir jānotiek piesardzīgi. Mums ir eh, jārīko uzklausīšanas un konsultācijas. Un es domāju, ka Eštonas kundzes lēmums ir ļoti pārsteidzīgs bijis. Treškārt, diskusija ļoti bieži ir tāda tīra britu diskusija, britu komisāra, britu pārstāvi, kuriem ir ļoti intensīvas, um, intensīvas jūta šajā sakrā, bet ļoti bieži tas ir uh, saistīts ar to, ka ļoti bieži tas ir kavējis objektīvu analīzi. Ceturtkārt, ja mēs sakam, ka mums ir jārīkojās konsekventi arī attiecībā uz citām valstīm, tad uh, tas ir pareizi Es nemēģinu šeit rast attaisnojumus, bet es gribēju pateikt, ka es drīzumā braukšu uz gāzu, un mūsu attiecību politika ar citām austrumu valstīm ir daudz tolerantāka nekā tā, ko mēs pašlaik piekopjam pret Šrilanku. Un visbeidzot, VPS plus ir um, nodarītu kaita, VPS plus atcelšana nodarītu kaitējumu darba ņēmējiem. Uh, Mēs paredzam šādu atbalstu Āfrikas valstīm, tāpēc es aicinātu šeit būt piesardzīgiem. Lai arī izskatās, ka komisija ir jau pieņēmusi lēmumu, es ceru, ka nākamos sešus mēnešus mēs izmantosim tam, lai pārbaudītu situāciju. Jaunajam komisāram vajadzētu situāciju skatīt līdzsvarotāk. Paldies priekšsādātājiem! Es ar interesi uh, noklausījos um, visas uzstāšanās. Um, Dezjē kungs pieminēja, ka bija izmeklēšanas komiteja, un uh, um, viņš pieminēja arī trīs uh, vienošanās, kur mēs runājam par pamatprincipiem un vērtībām, kas ir spēkā visā pasaulē. Mēs uh, šeit redzam, ka mm, daž, zināms progress ir bijis vērojams, tomēr uh, situācija nav attīstījusies tā, ka e, šie trīs um, pamatprincipi tiek ievēroti, proti spīdzināšanas aizliegums, bērnu tiesības un um, pieņemam darba apstākļi. Un ņemot vērā šo situāciju, man kā Eiropietim jāsaka, jo es pārstāvu Eiropas vērtības, e, man ir jāsaka, ka komisija ir domājusi par šīm sankcijām, bet pašlaik mēs uh, runājam šajā diskusijā par universālām vērtībām. Es uzskatu, ka daži ir pārāk uh, pārsteidzīgi un aprobežojas ar tukšiem vārdiem un uh, pat uh, nemēģina panākt šo vērtību īstenošanu pasaules līmenī un piemērot sankcijas pret tiem, kas šīs vērtības neciena. Uh, Es uh, esmu nedaudz šokāts, uh, ne tikai vēstnieka uzstāšanās dēļ, jo es viņu dzirdēju arī iepriekš, bet uh, es esmu šokāts uh, par to, ko teica Grēja kungs un citi. Šeit izskanēja viedoklis, ka uh, ir jāsargā Eiropas patērētāji un proti uz uh, citu citos uh, pasaules reģionos izlieto asiņu uh, rēķina. Es domāju, ka šeit mums būs jāpieņem lēmums. Sešu mēnešu laiks mums ir dots, un uh, es domāju, ka mēs. Uh, šajā laikā Šrilankā ir jāpierāda, ka situācija ir uzlabojusies, ir mainījusies, un tikai tad mēs varam atsaukt uh, šo lēmumu. Pašlaik, manuprāt, ir jāpatur sakcijas. Paldies, kas pārīkums par jūsu komentāriem. Situācija Šrilankā varbūt nav tik ideāla, kā mēs to sagaidītu no kādas Eiropas Savienības dalībās, tomēr es vēlētos jūs aicināt padomāt par to, ka pat tāda ja situācija tur nav ideāla. Mums ir jādomā to, kādus soļus mēs sparam. Uh, Kā jau Nadīnī kungs pieminēja, mēs um, atceļot uh, šo tirzniecības režīmu vissmagāk skaram nevis valdību, bet uh, cilvēks, kas šajā valstī strādā un laupām viņiem darba iespēju, jo tiek zaudētas viņu darba vietas. Mēs nerunājam šeit par abstraktiem uh, abstrakti par prezidentu vai par valdību, bet par cilvēkiem, kuriem ir um, jāstrādā, lai viņi varētu uzturēt savas ģimenes. Mēs noteikti sakosim situācijas attīstībai, tomēr mums nevajadzētu izmantot tādus etalonus, ar kuriem mēs, kurus mēs neizmantojam attiecībā pret citām valstīm salīdzināšanai. Ja mēs paraugāmies uz mūsu tirzniecības attiecībām ar Ķīnu, vai tad mums patiešām šķiet, ka cilvēktiesību situācija Ķīnā ir tāda, sasniedz tādus standartus, kādus mēs pieprasām sev, Un es varētu minēt arī vairākus citus piemērus, kur situācija cilvēkiem ir nepanesama. Protams, ka pret viņiem uh, nav vērojama tāda izturēšanās, kā mēs uh, to prasītu uh, no savām dalību valstīm. Tomēr mums ir jābūt realistiem. Mēs um, redzējām, kāda ir situācija valstī. Mums ir jāņem vērā tas, ko sacīja Nadīnī kungs. Uh, situācija galvaspilsētā, situācija mm, Šrilankā, un mums ir jāpieņem tādu lēmumu, kas varētu ietekmēt šo situāciju. Es domāju, ka mums ir zināms laiks, līdz padomu pieņems lēmumu šajā jautājumā. Mums ir sešu mēnešu pār, pārējais laiks, un es ceru, ka Eiropas parlaments izmantos uh, nākamos sešus mēnešus. Uh, lai mēs varētu pieņemt nostāju šajā jautājumā un lai Eiropas padomu pieņemot savu lēmu varētu ņemt vērā arī parlamenta nostāju. Es domāju, ka šeit galvenās tendences parlamentā mēs e, jau redzam. Paldies! Paldies! Un, e, lai nos, noslēdzot mūsu viedokļu apmaiņu, es došu vārdu komisijai. Mums uh, ir ļoti maz laika, bet varbūt trīs minūtes. Vai jūs domājat, ka ir jauni pierādījumi par to, ka uh, situācija Šrilankā ir mainījusies? Paldies, priekšsādātāji, un ļaujiet man atbildēt uz uh, diskusijas jautājumiem, kas bija ļoti interesanti. Vispirms ļaujiet man uzsvērt. Uh, to, ka, mm, ko komisija teica jau 9. novembra sanāksmē par izmeklēšanas ziņojumu, un tas būtībā ir pamats, balstoties uz kuriem komisija uh, ir spērusi nākamos soļus, un balstoties uz kuriem ir izteikti priekšlikumi. Iz, izmeklēšana, kas bija ļoti mm, aptveroša, Izmeklēšana bija ļoti aptveroša. Mēs um, saņēmām informāciju no Šrilankas, no citiem kanāliem. Uh, un tas bija ļoti dziļš un pamatīgs process. Mēs šeit nevaram runāt par sasteigtību. Balstoties uz šī ziņojuma, komisija izteica savus priekšlikumus, kurus mēs esam iesnieguši padomē. Mēs esam ierosinājuši tem, uz laiku atsaukt VPS plus tirzniecības režīmu, un ja situācija, neuz, ja situācija uzlabojas, to varētu pēc sešiem mēnešiem atsaukt. Uh, tie būtu aizsardzības līdzekļi, lai risinātu problēmas, kas atklājās izmeklēšanas procesā. Bet eh, mēs, protams, nevēlamies būt pārsteidzīgi. Man ir jāsaka, es, ka es šeit dzirdēju vārdu protekcionisms. Man ir jāuzsver, ka tas nav protekcionismu pasākums nekādā mērā. Un uh, padome piekrita, ja padome piekritīs um, komisijas priekšlikumam, tad uh, tiks pieņems lēmums, ka šri, attiecībā uz Šrilanku tiks piemērot tādi paši tirniecības režīmi kā uz pārējo reģionu. Uh, ja Šrilanka nepildīs uh, priekšnocījums, kas ir izvirzīti attiecībā uz uh, VPS uh, plus uh, valstīm. S Ļaujiet man arī uzsvērt, ka komisija joprojām aktīvi darbojas dialogā ar Šrilankas pārstāvjiem Mēs eh, būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu izvirzīt jaunus priekšlikumus, lai atjaunotu VPS. Plus. Tomēr eh, pirms mēs to varam izdarīt, eh, mums ir jāredz ievērojami uzlabojumi un pasākumi, kas tiek veikti Šrilankā gan administratīvā, gan likumdošanas jomā, un kas risinātu trūkumus, kuri tika uzskaitīti izmeklēšanas ziņojumā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 apstiprināt, ka komisija turpinās vērtēt situāciju, eh, turpinās eh, risināt dialogu ar Šrilankas valdību, ar visiem iespējamiem kanāliem un visos iespējamos veidos, arī ņemot eh, vērā iesaistīto partneru intereses. Vai jūs varētu mm, noslēgt savu runu? Ja situācija mainīsies, tad mēs izteiksim priekšlikumu atjaunot VPS plus režīmu. Against, uh, Paldies. Tātad tagad es paldies. Es gribētu dot vārdu runātājiem atkal tagad Zenankungam, starptautiskās Tamil solidaritātes koordinatoram, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad par to, ko teica iepriekšējie runātāji. Viens no galvenajiem argumentiem, eh, no Šrilankas valdības un dažiem parlamenta deputātiem ir tāds, kā sankcijas ietekmē strādniekus, kas eh, gūst labumu no eh, šīs VSP plus vienošanās mēs varam redzēt, ka nav pašlaik nekāda priekšrocība, ka jau tagad uh, ir darba vietu zudums un uh, tsunami ir uh, nodarījis kaitējumu. Nekas nav atjaunots pēc šī tsunami un nauda tiek izmantota korupcijai. Es nedomāju, ka tas ir vērtīgs arguments par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem no valdības puses. Eh, par nometnēm saka, ka tās ir pat eh, sliktāks nekā Gazā. Un būtu milzīga kļūda, ja kāds, kurš respektē cilvēku tiesības un grib redzēt labākus apstākļus, piekristu šai sankciju nepiemērošanai. Un eh, vēl viens komentārs par jautājumu eh, par to, kā situācija mainās. Eh, starptautiskā krīzes grupa ir uzrakstījusi atskaiti par situāciju. Tad pēdējās decembrī pēc vēlēšanām tika atlaisti vairāki tūkstošu cilvēku un ir pieteicies otrs kandidāts, tātad tikai, tikai pēc eh, paziņojuma, ka ir pieteicies otrs kandidāts, ir jāatlaiž šie 150 tūkstoši cilvēki, bet tie vēl joprojām ir eh, aizturēšanas centros. Tātad ir vēlēšana kampaņa, kas notiek, bet uh, bet nekādu politisku risinājumu vai rehabilitācijas, eh, ja neskaidrs šos priekšvēlēšanu pasākumus, nav un nav arī nekādas programmas, kas ir sāktas eh, krīzes ietekmētajos rajonos. Eh, un krīze ir ietekmējusi tās vietas, kur cilvēki dzīvo, un viņi nevar tur atgriezties. Nav pamata, ja valdība, valdība var Uh, slēgt visas šīs nometnes, kur viņi turpat uh, iedzīvotājs un pat bērnus. Mm, paldies, uh, vēstnieka kungs, trīs minūtes pēdējā uzstāšanās komitejai. Vai jūs esat sagatavojuši pietikuši daudz pierādījumu, lai pierādīt, ka situācija ir mainījusies. Eh, priekšsēdētāji, kungs, es eh, izturos ar ļoti lielu respektu pret šo komiteju. Mēs eh, neuzskatām, ka Šrilankai nav problēmu, bet mēs uzskatām, ka ir konteksts, kurā nu, ir situācija, kurā tas viss notika, un šī situācija tagad ir beigusies, un tagad mēs varam ievērot normālus standartus. Eh, organizācijas reportieri bez robežām pārstāsta, uzskata, ka situācija ir uzlabojusies un tas ir svarīgs faktors. Es redzu, ka daži deputāti to ir eh, ievērojuši, bet par nelaimi komisija nav ņēmusi vērā šo apstākli. Tātad, eh, kādi tad ir šie kriteriji, kas ir efektīva ieviešana. Ir svarīgi, ka arī tas, ko jūs darāt eh, ar Šrilanku, tam ir jābūt samērīgam ar eh, to, ko jūs eh, darāt ar citām valstīm līdzīgā situācijā. Tā ir pasaules tirniecības organizācijas prasība. Tāpēc es aicinātu komiteju ļoti nopietni izturēties pret šo jautājumu un eh, izskatās, ka ir neskaidrība. Daži varbūt uzskata, ka ir jau lēmums, bet lēmums vēl nav pieņemts, tas ir jāpārdomā. Es jūs gribētu aicināt eh, pārdomājiet, dodiet eh, Šrilankai vēl nedaudz vairāk laika, un tad pieņemiet lēmumu uz to rezultātu pamatu, ko mēs sasniegsim. Tas arī apmierinās Dasira un Kadarif kunga un Jado eh, kunga pozīciju. Eh, protams, ja cilvēkus neinteresē problēmas risinājums, tad mēs nevaram viņiem paprātam izdarīt, bet mēs eh, varam vienoties ar saprātīgiem cilvēkiem, kas grib panākt risinājumus. Vēl pēdējais, ko es gribēju pateikt, es esmu vīlies e, klausoties e, Tamils Oderāts e, pārstāvja uzstāšanos. Viss bija klišejās un vispārīgi. Es mēģināju runāt konkrēti, es mēģināju jums dot statistiku, ka šajā gadā situācija ir jūtami uzlabojusies. Tad jūs varat apgāst man statistiku, ja jūs to varat. Tad, tad es pašlaik nemēģinu atbildēt Uh, uz to, ko jūs teicāt, mēs to varam izrunāt vēlāk, bet uh, skatīsimies reāli uz uh, situāciju. Un arī ņemsim vērā tos tamils, kas grib Šrilankā sekot šai situācijai, kāda tā ir. Paldies, dāmas un kungi, tā bija ļoti vērtīga diskusija. Es domāju, ka eh, šeit jūs varat redzēt, ka Eiropas parlaments strādā atklāti un eh, cilvēki var izteikt savus uzskatus tad, un tad komiteja tos eh, apspriež. Paldies! Tātad tagad mēs nonākam pie desmitā punkta. E, banānu tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un banānu piegādātājiem vislielākās labvēlības režīmā. Mums e, šī diskusijā piedalās ģenerāldirektors Ols Salivāna kungs. Un man ir teica, ka tulki var palikt vēl pusstundu ilgāk, ja vajadzīgs, tā tad, eh, ja vajadzīgs, tad sanāksim varēs turpināties līdz vieniem. Paldies! Pagājušā gada decembrī, dažas dienas pēc tam, kad mēs apspriedām šos eh, jautājumu, uh, vairākas Latīņa Amerikas valstis, eh, kas ir banāna ražotāji, eh, tad eh, ieviesa jaunus tarifs, tad šis ir viens no tehniski sarežģītākiem un politiski jūtīgākiem un arī juridiski ļoti sarežģītiem jautājumiem, kādi ir apspriesti. Tātad par eh, pašreizējā banānu importa režīmu, kas eh, atļauj eh, importēt banāns bez nodevām no Āfrikas, Klusā okeāna basēna un Latviju Amerikas valstīm, kamēr citiem eksportētājiem ir tarifi. Latīņa Amerikas eh, pārstāvju uzskata, ka dažas valstis tiek diskriminētas ar šo pašreizējo kārtību. Pasaules tirdzniecības eh, organizācijas eh, strīdu risināšanas iestādi ir atbalstījuši šo nostāju un Eiropas Savienībā ir jāpārskata. Uh, savu politiku. Eiropas Savienība pakāpeniski samazinās uh, uh, tarifus Latīņa Amerikas banānu importētājiem no pašreizējā līmeņa līdz 115 eiro par tonu un 2005. 17. gadā eh, tarifs būs 114 eiro par tonu. Un eh, arī klusā okeāna valstis būs eh, iespēja turpināt eksportu. No Eiropas Savienības budžeta tiks piešķirti 200 miljoni eiro, lai uh, piemērotu šai tarifu eh, samazināšanai. Tagad vārds eh, O. Salvan kungam, kurš ir eh, komisijas tīrniecības ģenerāla direktors. Un tātad viņš informēs par situāciju un iespējamo rezultātu. Un tad to galīgo rezultātu, kas tiks panākts. Lūdzu, vārds O. Salvan kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es priecājos informēt eh, komis, eh, komiteju. Pirms eh, Ziemassvētkiem es teicu, ka varbūt mēs panāksim vienošanos, un mēs to esam panākuši. Kā es teicu, tad mēs tagad esam izpildījuši trīs uzdevumus. Pirmkārt, juridiski Mēs esam kritizēti Pasaules tirdzniecības organizācijā par to, ka mēs vēl neievērojam visus noteikumus par banānu tirdzniecību. Otrakārt, mums bija uzdevums sarunās panākt šo vienošanos par banāniem, un ja mēs to neizdarītu, tad Doha rauns netiktu pabeigts jo mēs nevaram pieņemt, kā pret banāniem izturētos kā pret tropu produktiem. Uh, šis ir tāds pretrunīgs punkts, jo banāni būtībā ir tipisks stropa produkts, bet ekonomiski mēs nevarējām šādu klasifikāciju pieņemt banāniem un vajadzēja atrast īpašu uh, veidu, kā vienoties par banānu tarifiem. Uh, Tas ir eh, saistīts arī ar Pasaules tirniecības organizācijas sarunām, kur ir jāpanāk vienošanās par tropu produktiem vispār, jo ir jāizvairās no eh, tā, lai daži citi produkti tiktu klasificēti kā tropiskie produkti. Un vēl ir jautājums eh, par šīm priekšrocībām, tātad mēs nevaram vienoties par banāniem un tropu produktiem, vienlaikus eh, nevienojoties eh, par šo priekšrocību atcelšanu, ko radīs eh, tālākā tirdzniecības liberalizācija. Tātad mums bija šāds uzdevums sarunās, un, kā es teicu, pagājušā reizē mums bija tāds politisks un morāls uzdevums šo ļoti pretrunīgo, es pat teiktu, sāpīgo jautājumu sarunās noslēgt, jo uh, tas ir jau diezgan kaitais mūsu reputācijai Ženēvā, un pie tā mēs atkal atgriežamies gan ministru konferencēs, gan uh, strīdu risināšanas uh, komisijā, tātad visiem bija skaidrs, ka ir jāvienojas. Ja Tagad vienošanās ir panākta. Priekšsēdētāji kungs, es esmu jūsu rīcībā, es arī zinu, ka mums ir stingrs eh, laika limits. Es, eh, ja jūs negribēsiet visas detaļas skatīt, es būtu tās neieteikšu. Un ja es eh, strādātu pie eh, tirniecības politikas, tad mēs varētu sarīkot ekspertu sanāksmi, izskatīt visas tehniskās un juridiskās detaļas. Mums tagad nav šāda mehānisma, bet es jums varētu sniegt eh, tehnisko informāciju vai no asistentiem vai tiem uh, deputātiem, kuri ir interesēti. Uh, jo, ja es to darīšu šodien, tad es patērēšu daudz vairāk laika nekā mums ir un nekā jūs varat man atļaut, bet uh, mēs varētu varbūt organizēt šīm ieinteresētām pusēm uh, īpašu sanāksmi par tehniskiem un juridiskiem jautājumiem. Mums ir no vienas puses līgums par pašiem banāniem, uh, kur ir noteikts, kā e, risināt e, šo strīdus situāciju, ir noteikts, kā banāni, kāda būs noteikuma par banāniem vai nu Doha raundā, vai arī, ja tāds nebūs, tad citā kārtībā, un kā vienoties ar Latīņu Amerikas piegādātājiem. Mums ir paralēla vienošanās ar ASV, kas arī pabeidz e, tos strīdus, kas mums bija ar ASV. Tālāk mums ir pakete par tropu produktiem un priešrocību atcelšanu. Šī priešrocība atcelšanas eh, saraksts ir eh, publisks un par tropu produktiem eh, saraksts tiks publiskots pēc tam, kad būs vienošanās panākt par Doha raundu, bet mūsu dalībvalstis ir informētas par šo uh, tropisko produktu sarakstu saturu, un mēs esam apmierināti, ka mūsu intereses ir eh, aizsargātas, un beidzot mums ir līgums ar eh, ACP valstīm eh, par šo banānu regulēšanas mehānismu, un budžets ir līdz 200 miljoniem eiro un eh, ACB valstis šādā veidā varēs piemēroties eh, izmaiņām, ko rada šis līgums. Eh, par procedūru, kas ir vissvarīgākais jautājums parlamentam, mēs tagad sagatavojam juridiskus dokumentus, kas tiks iesniegti tuvākajā laikā. un notiek pašlaik diskusijas, kas vēl ir jāpabeidz. Tad mēs lūksim Eiropas eh, padomēji, Eiropas Savienības ministra padomēji eh, apstiprināt šo lēmumu. Mēs jūs informēsim par šo procesu un pēc līguma parakstīšanas, tad līgums jau būs jāapstiprina parlamentam, jo tas ir starptautisks līgums. Uh, Ir divas daļas šim līgumam. Līgumā ir paredzēts, ka būs noteikumi par e, pielietošanu. Pirmais ir e, modificētā nodeva. Mēs vienojamies ar Latīņu Amerikas e, valstīm, ka tarifi jau sāk samazināties pēc līguma parakstīšanas. Uh, un tad abas puses apņemas neskatīt vairāk šīs juridiskās lietas, kamēr līgums ir spēkā. Es eh, saprotu, ka šis pielietošanas jautājums ir jūtīgs, un šajā gadījumā ir īpaši noteikumi tikai uz šiem diviem aspektiem, un ja parlaments neapstiprina šo līgumu, Eh, tad eh, arī šie īpašie gadījumi tiek atcelti un mēs atgriežamies pie ordināliem tarifiem. Bet es eh, saprotu, ka ir šī problēma un ka jums būtu jāapspriež šis jūtīgais jautājums ar padomu un ar komisiju. Man šodien nav perfekta risinājuma, bet es esmu gatavs pie tā strādāt. Šis līgums ir tipisks. Eh, mums eh, būs vēl daži citi līdzīgi eh, līgumi, kas ir starptautiski, lai gan tie nav lieli tirdzniecības līgumi. Un tos skatīs Ženēvā. Mēs daudzos gadījumos strādājam pie šādiem jautājumiem, kas ir jārisina, bet uh, Tie nav lieli starptautiski līgumi. Mums būs jāapspriež procedūras jautājums, jo ratifikācija ir lēna un varbūt nevienmēr atbilst uh, vajadzībām pieņemt ātrus lēmumus. Man nav ideāla risinājuma, bet mēs sākām strādāt ar sekretariātu. Jums būs uh, jādod apstiprinājums dažiem tehniskiem jautājumiem un eh, mums ir vēl jāpārdomā, kā varētu noslēgt šo līgumu, lai varētu izpildīt eh, saistības pēc līguma, tajā pašā laikā turpinot ženējas sarunas. Eh, pakete par ACP valstīm tā būs atsevišķa pakete, kas būs uh, mehānisms, kurš mainīs vienu no esošajiem palīdzības mehānismiem, un tur būs vajadzīga kopīga lēmuma procedūra. Tātad es tagad atbildēšu uz jautājumiem, un šo tehnisko e, sanāksmi mēs varētu organizēt jums izdevīgā laikā, kuras varētu izskaidrot detaļas, lai komiteja būtu informēta par to, kā e, šis e, līgums strādā. Uh, bet uh, pašlaik es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Es domāju, ka tas ir tikai pirmais politiskais vērtējums šai problēmai, un mēs pie tās vēl atgriezīsimies nākotnē. Es domāju, ka priekšlikums ir ļoti saprātīgs. Salavēna kunga priekšlikums sarīkot tehnisku diskusiju ar deputātiem un arī ar politisko grupu pārstāvjiem un deputātu asistentiem. Tas varētu būt ļoti vērtīgs veids, kā palīdzēt. Un, uh, lai mēs būtu informēti par šo vienošanos. Tātad vārds kolēģiem no komitejas. Uh, atkal mums ir īsts laiks, tā tad trīs minūtes katram runātājam eh, Kaderkungs. Paldies, priekšsādātāji. Es negribētu runāt par pašu vienošanos, kaut arī eh, Ferrero Valdneres kundze un Karels de Guhts jau decembra mm, beigās teica kaut ko saistībā ar um, importu no kā, banānu importu no AKK valstīm, bet nu, tas, ko es vēlējos teikt, 200 uh, miljoni ir paredzēti palīdzībai 2010. līdz 2013. gadam. Sākotnēji tie bija 250 miljoni uh, vairākām valstīm. Tomēr pašlaik man ir radies iespējas, ka pašlaik mēs runājam par to, lai palīdzētu visām valstīm, kurām valstīm šie 200 miljoni tiek sadalīti, vai tās ir visas valstis, vai, tās ir tikai, vai tie ir tikai lielākie banānu ražotāji. Otrais jautājums, vai šīs, šī palīdzība tiks pagarināta arī pēc 2013. gada, un treškārt šis atbalsts, kas tiek pa, pa, paredzēts budžetam, vai tie šie līdzekļi tiek eh, novirzīti ražotājiem, vai tas tiek sadalīts caur valstiskiem kanāliem. Un eh, runājot par eh, pārskatāmību, šī nauda taču ir jānodod ražotājiem, kuriem tā ir akūti nepieciešama modernizācija, diversifikācija un tā tālāk. Tie ir vārdi, kas vienmēr parādās šajā tekstā, bet ko tie konkrēti nozīmē, kādas ir šīs definīcijas. Bez tam jūs runājat par papildus pasākumiem lauksaimniecībai, tomēr mēs zinām, ka o, lauksaimniecības atti, atbalsts ir tikai 4% no Eiropas palīdzības. Es tāpēc es esmu pārsteigts, jo es redzēju Kamerona ziņojumu par Āfriku, un uh, Centrāla Āfrikas stratēģijā šī tēma vispār nav pieminēta. Arī runājot par Kamerūnu, tas uh, netika skatīts, kaut gan Kamerūna ir viena no lielākajām banānu ražotājām. Kā Eiropietis es uh, uzskatu, ka tas man skan, skar, un uh, kas, um, kas notiek ar uh, re, uh, ultra attālajiem reģioniem un uh, kāda palīdzība tur ir paredzēta. <laughs> Eh, Muito obrigado, presidente. Eh, me gustaría destacar, ka final... Paldies, priekšsādātāji. Man labāk patiktos, ja mēs um, šo runu skatītu kontekstā, jo mēs ir bijuši vajadzīgi 20 gadi, līdz mēs esam nonākuši šī brīža situācijā, par vispārējo kontekstu un tirdzniecības attiecībām. Tas eh, skar arī Dohas sarunu kārtu. Mums ir jāapzinās, ka eh, šis ir labs eh, nolīgums kopienas ražotājiem. To es gribētu vēlreiz izcelt. Proti Eiropas ražotāji, kas ir ārējie reģioni Kanārijas salas un Madeiru, Madeiru salas. Vai Eiropas parlaments šos reģionus ir izcēlis? Paldies, Pablo! Uh, Un tagad uh, dodu vārdu nākamajam runātājam. Paldies priekšsādātājiem. Tātad, kas attiecās uz atbalsta programmām pārējais laikā, tā, protams, ir ļoti būtiska lieta. Un tā kā mēs runājam par naudu, man rodas iespējas, ka joprojām ir eh, ļoti sarežģīti uzzināt, uh, kādi būs Eiropas Savienības muitas ieņēmumi no banāniem, vai par to ir kādi dati? Vai mēs jau tagad varam konstatēt, kā šie, kādi būs šie līdzekļi, kādas muitas nodevas tiks iekavētas importējot banānus Eiropas Savienībā? Vai mēs varētu dabūt šos skaitļus rakstveidā? Uh, Joe Higgins from the GUE group. O, Ke Kohens kungam no GUE grupas. Priekšsādātājs runāšu ļoti īsi, trīs jautājumi Salivana kungam. Salivans kungs, es gribēju jautāt jums, vai um, iepriekšējos nolīgumos um, tie radīja spriedzi starp AKK valstīm un tradicionālajiem banānu ražotājiem. Uh, kāda bija AKK valstu attieksme pret eh, to, ko jūs, eh, kādu vienošanos jūs esat panākuši pašlaik. Otrakārt, Hondurasa ir ļoti nozīmīgs eh, banānu eksportētājs, un jūs zinat, kāda tur ir pašlaik politiskā situācija. Kas ir parakstījis šo vienošanos, šo nolīgumu? vai a, šis nolīgums tika parakstīts ar diktatoru vai ar iepriekšējo valdību. Un jūs, protams, zinat, ka daudzas a, nevalstiskās organizācijas ir komisiju aicinājušas atšķirt a, banānus, kas ir a, ražoti vidē draudzīgā veidā, mazi ražotāji, ne, godīga tirzniecība, un a, atšķirt tos no starpnacionālo kompāniju ražotajiem banāniem, vai vislielākās uh, labvēlības režīms dos uh, priekšroku tiem ražotājiem, kas uh, rūpēs par vidi un godīgu darba samaksu. Kā, ko jūs varat par to teikt? Merci, Monsieur le Président. Uh, paldies priekšsādātājiem. Tāda ir šo nolīgumu būtiskā nozīme. Uh, bija liels konflikts ar trim lieliem amerikāņu starpnacionāliem koncerniem, starp ASV un Latīņu Amerikas valstīm, un tas ir ļoti svarīgi. Bet es labprāt gribētu uzzināt, uh, kā komisija redz tirgus daļas attīstības tendences, AKK banāni, ārējo reģionu, mm, no ārējo reģionu importētiem banāniem un no citiem reģioniem importētiem banāniem. Un kā, kādu iespēju šeit atstās jaunā kvota sistēma? Kā tas viss izskatīsies pēc desmit gadiem, kad būs beidzies pārējais periods? Visvairāk mani interesē AKK ražotāji un Eiropas Savienības ārējie reģioni. Un tad runājot par šiem 200 miljoniem atbalstam, daži jau šai tēmai pieskārās. Kas jums ļauj spriest par to, ka ar šiem 200 miljoniem būs pietiekami, kas um, runā par to un kas runā pret to? Un treškārt, uh, Jūs pieminējāt procedūru, jūs uh, lūdzāt parlamenta atbalstu pārējais noteikumiem, uh, līdz uh, spēkā stāsies galīgie noteikumi, un jūs teicāt, ka tas nav neatgriežams process, ja parlaments reiz ir tam piekritis, uh, tad vēlāk var spriest, ka tur ir iespējams ko papildus darīt. Tomēr tas taču tiek realizēts starptautiskā līmenī, vai tas neradīs sarežģījums? Es domāju, kāpēc tam būtu grūti veikt soli atka, atpakaļ un atkāpties no panāktā. Šeit ir jāspēr um, soļi, tiesiski soļi, un kā jau es teicu, mēs ļoti ilgi jau ar šo tēmu nodarbojamies, un tad, ja ir atrasts risinājums, tad uh, ar tādu var strādāt arī tālāk. Ja uh, tomēr paliek atvērti jautājumi, tad parlamentam nevajadzētu dot savu priekš, piekrišanu. Mums nevajadzētu steigties notikumiem pa priekšu. Uh, saskaņā ar, liku, ar Lisabonas līgumu tas ir um, uh, piekrišanas procedūra, un parlaments var nepiekrist. Došu vārdu atbildējuši šim jautājumam. Liels paldies, priekšsādātāja kungs! Es uh, domāju, ka ir ļoti skaidri pateikts, ka šis um, nolīgums uh, galvenokārt no, uh, dos uh, sirdsmieru komisijai, tomēr tas nav. Mm, nenesīs nekādu labumu arī kopienas ražotājiem. Mēs nerunājam tikai par ES ražotājiem, kurus tas skārs. Uh, Šis nolīgums nav labs, ja tajā netiek paredzēti pasākumi Eiropas Savienības ražotāju atbalstam. Es domāju, ka AKK un um, tradicionālie ražotāji ir apmierināti, tomēr es nedomāju, ka ražotāji kopienas ietvaros būs apmierināti ar šo nolīgumu, jo šeit no ar komisijas veikto muitas um, tarifa samazinājumu. Pašlaik tiek uh, par mērķi ir noteikti 140 dolāri, un tas atstās uh, eiro, es atvainojos, un tas, protams, atstās milzīgu iespaidu uz ražotājiem. Lielie piegādātāji prasa, lai uz um, li, uz lieliem sūtījumiem tiktu piemērots atlaides un lai šī summa tiktu samazināta līdz 140 eiro. Vai šeit ir paredzēta kompensācijas mehānismi? Komisija balstās uz 2001. un 2002. gada datiem, un um, tāpēc uh, mēs uh, redzam, ka mūsu ražotājiem uh, šeit uh, radīsies grūtības. Es uh, labprāt uh, atbalstītu šo tehnisko sanāksmi, kas tika ierosināta. Jā, es pasūtu vēlreiz atgādinu to jautājumu par to, kā šie līgumi ietekmēs situāciju Madeiras salās, Kanārijas salās un citās Eiropas Savienības tālākajos reģionos. Vai vēl kāds vēlējās izteikties? Nu, skaidrs, tad eh, tagad došu vārdu O'Sullivan kungam. Viņam ir uzdot vairāki samērā apjomīgi jautājumi. Teiksim, septiņas minūtes jūs cerams varēsiet iekļauties. Darīšu visu iespējamo. Priekšsēdētāji kungs. Eh, tad sākošu, sāku ar arī kungu jautājumu un atbildēm, atbildēm uz to. Arif kungs, jūs uzdevāt jautājumu par šī pielāgošanas mehānismu īstenošanu. Es vēlētos uzsvērt, izskatās, ka uh, šobrīd ģenerāla direktorāta pārstāvis pie izslēgt mikrofonu runā. Tagad ir viss kārtībā ar mikrofoniem, varam turpināt. Tā, tad vēlreiz par pielāgošanās mehānismu lēmums par šo mehānismu eh, nonāks pie jums koplēmuma procedūrā. Tas nozīmē, ka no parlamenta tiek sagaidīts, ka tas pieņems lēmumu kopā ar padomi par praktiskajiem šīs programmas īstenošanas pasākumiem. Man jāsaka, neesmu detalizēti iepazinies ar visām normām, par ko ir uh, izlēmuši mani kolēģi. Es to centīšos noskaidrot. Bet, ja nekļūdos, tad eh, tas būs pieejams visām banānu ražotāju valstīm, bet tas būs pakļauts zināmiem kritērijiem, kas pamatā balstīsies uz uh, to, cik liela daļa no attiecīgās valsts tautsēmniecības aizņem banāna ražošana. Nemāku šobrīd teikt par to, kas notiks pēc 2013. gadus, to attieksies jaunā finanšu perspektīva. Um, un mm, ir sagaidāms, ka tiks pārskatīts šis mehānisms pēc 2013. gada finansējums ir eh, eh, izveidots tā, lai uzlabotu šīs nozares eh, konkurētspēju, tātad infrastruktūras uzlabošanu ostas, un nu, tur diezgan plašs pielietojums. Tehniskajā sanāksmē, par kur jau mēs iepriekš uh, pieminējām, mēs varētu aicināt tad eh, kādam no attīstības ģenerāldirektorāta ierasties un sniegt mums papildu informāciju par nolīgumu ar AKK valstīm. Un eh, katrā ziņā viss detaļas šai, eh, šim atbalstam būs arī jums par to jālēm koplēmumu procedūrām. Eh, Žerdokungam atbilde ir jā. Es, protams, varu jums sagādāt šo skaitļus. Man nav līdz eh, šie skaitļi, bet eh, katrā ziņā mēs runājam par vairākiem simtiem miljoniem. Un es varu jums šos skaitļus atrast. Kas attiecās uz Higgins kunga jautājumu par AKK valstu nostāju, tad esmu jau iepriekš izteicies, ka viņas ir pieņēmuši situācijas bez entuziasma gan. Un ir skaidrs, ka ja savādāk būs spēkā pašreizējā situācija arī turpmāk. Es domāju, ka viņi saprot, ka uh, pašreizējā situācijas saglabāšana nav iespējama. Tam ir gan uh, tiesisks pamatojums no PTO lēmumiem, bet tai pašā laikā arī saistībā ar grūtībām, kas ir radušās. Un šīs valsts ir sapratuši to, ja Latīņa Amerikas e, piegādātāji piekritīs e, šādam samazinājumam, kas, e, kā jāsaka, nav nemaz tik neloģisks, tad samazināsies par 18%, šajā gadījumā par 13%. Es domāju, viņi izvēlēs vienkārši mazāko no ļaunumiem. Tāpat viņiem ir arī ieguvums eh, attiecībā ar samazināt šo labvēlības režīmu, tā pašā laikā viņi saņem eh, arī atbalstu. Es domāju, ka būs diezgan daudz kolēģi no AKK valstīm, kas eh, diezgan kritiski vērtē šo situāciju, tomēr kopumā es domāju, viņi apzinās, ka mēs darījām visu iespējamo, lai ņemtu vērā viņu intereses, un, protams, ka viņi arī bija interesēti, lai panāktu vienošanos. Kas attiecas uz Hondurasu? Līgums eh, sākotnēji tika parakstīts tehniskā līmenī, Ženēvā to darīja vēstnieks, cik es sapratu, to no savulaik nozīmē iepriekšējā Honduras valdība, bet tas viss notika tehniskā līmenī, kā jau sacīju. Tālāk, eh, godīga tirzniecība un tās principi. Pirmkārt, es nedomāju, ka tas eh, tādējādi eh, mums būtu ļāvis eh, no, noslēgt līgumus ar AKK valstīm, jo un katrā ziņā ir jā, jāievēro arī PTO, noli, PTO principi attiecībā uz to, kā izšķirt šīs, šos dažādos pie, piegādātājus. Bet katrā ziņā tādējādi mēs uh, vairāk eh, tiecamies uz to, lai labāk informētu patērētāju, nevis eh, ķeramies pie kādiem tiesiskiem līdzekļiem. Dezjē kungu jautājums par tirgus daļu. Eh, mēs, protams, varam atsūtīt jums arī ļoti precīzu un detalizētu statistiku par tirgus daļu. Tomēr paradoxāli muitas nodevas šiem labvēlīgā režīma valstīm ir samazinājušās, un tirgus daļas principā viņām ir palielinājušās, uz ko rēģējuši ir Latīņa Amerikas ražotāji, kur paziņoja, ka uh, muitas nodevu samazināšana nav ļāvusi viņiem uzlabot savu tirgus daļu. Bet e, šeit runa ir tiešām par dažiem procentiem. Uh, Eh, es pie tā vēl, protams, eh, atgriezīšos, bet es eh, katrā ziņā varu jums atsūtīt precīzi skaitļus. Kas attiecas uz uh, atstāto ietekmi uz tirgus daļu, tad teikšu atklāti uh, banānu tirgus un tas, kā šie banāni nonāk līdz veikalu plauktiem, uh, tur ir samērā sarežģīti šie ceļi. Tas apjoms, kādā veidā samazināts muitas nodevs varētu novest pie cenu samazinājuma eh, mazumtirzniecībā, tas ir diezgan sarežģīts ceļš un to būtu arī diezgan grūti izskaidrot. Kas attiecās uz pagaidu vienošanos, manuprāt, es pietiekam skaidri jau izteicos no oficiālā viedokļa. Padome parakstīs līgumu, un e, parlaments tad var sniegt savu piekrišanu. Es atvainojos priekšsārātājiem par to, ka pārsniedzu sev atvēlētās septiņas minūtes, bet vēlos pabeigt, e, ka ir paredzētais mehānisms, kas e, paredz divus jaunus aspektus, kas tagad stājušies spēkā ar tūlītēju efektu. Tikko tiks pārakstīts līgums. Es saprotu, ka šie mehānismi ir samērā problemātiski. Uh, bet eh, no oficiālā viedokļa tad eh, šīs normas nav neatgriezeniskas. Un, manuprāt, mums būtu samērā riskanti ieviest viņas uz eh, tādas pagaidu bāzes un pēc tam atcelt. Tur vispār jāskatās, vai viņas ir tīri praktiski ieviešanas. Tas būtu tāds tipiskais scenārijs attiecībā uz šādiem ļoti tehniskiem līgumiem. Mēs šeit nerunājam par tādu pilnvērtīgu startautisko tirdzniecības līgumiem. Šie ir tādi tehniskie līgumi, eh, kur ir iespējams, protams, saglabāt šo suverenitātes principus. Bet tā pašā laikā mēs eh, lūdzam jūs eh, saglabāt atmiņā to, ka tomēr šis ir tehniskā līmeņa līgums un uh, Es saprotu, ka šī varbūt nav pilnībā mana kompetence, te lauksaimniecības ģenerāldirektorāts ir iesaistīts lielā mērā un e, attiecībā uz budžetu, kas paredzēts ir tātad tā 279 miljoni katru gadu. Tas summā mums dod subsīdijas uz ražošanas vietu 10 tūkstoši eiro apmērā uz hektāru Tātad, ja es salīdzinu uh, to ar uh, koku vilnu, kas arī ir ļoti subsidēta. Tur ir 252 līdz 671 eiro uz hektāru. Tad es varētu teikt, ka Eh, šeit ir acīm redzam apjomīgs atbalsts. Vai ar to pietiek, to es varbūt neņemos lēmt. Protams, ka cilvēki vēlas saņemt vēl lielāku atbalstu, tīpaši pašmāju eh, banānu ražotājiem. Protams, ka šeit būs atšķirīgi viedokļi atkarībā no tā, no kurienes ir attiecīgais cilvēks, kas pauž šo viedokli. Tātad, eh, vai tas ir cilvēks no valsts, kurā ražo banāns, vai cilvēks no valsts, kur visdrīzāk dotēs šo ražošanu citā valstī. Nu, Nu, viedokļi būs atšķirīgi. Katrā ziņā, eh, kā es izprotu situāciju, es nedomāju, ka tas dramatiski mainīs eh, situāciju. Tas vairāk skar tās attiecības ar AKK valstīm un eh, valstīm, kurām ir īpaši labvēlības status. Un katrā ziņā, manuprāt, šis būs jautājums, par kur vēl noteikti būs jāturpina mūsu diskusijas. Un e, šobrīd, e, kā, kā tirsniecības ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, man tur nav pilnībā kompetence, bet katrs jā atvainojos, ja mazliet pārsniedz atvēlēto laiku. Paldies, saka priekšsarētāji, šī katrā ziņā bija tāda ļoti laba sākotnējā diskusija, un tagad pie procesuālajiem aspektiem mēs komitejā izskatām e, šos jautājumus un mēs pēc kāda laika lūgsim jūs atkal ierasties uh, un vēlreiz diskutēt par šiem jautājumiem. Un uh, mēs gan vēl uh, pabeigsim, protams, diskusiju vēl savā starpā. Nākamā mūsu sanāksme ir trešdien, 27. janvārī. Paldies par sadarbību. Thank you. Thank you very much. I'm sorry. Again. No, no, okay.